Bien, mes chers collègues, nous allons reprendre. Dārgie kolēģi, mēs atsāksim mūsu sanāksmi. Man ir ļoti liels prieks jums pavēstīt, ka šodien ir Maglēdas kundze pie mums atnākusi, jūs pazīstat viņu ļoti labi. Eh, viņa pārstāv Eiropas vides aģentūru un tiešām mums ir liels prieks sveikt viņu šo pēcpusdienu. Un Mēs uzklausīsim un arī runāsim par Eiropas vidas stāvokli un tālākām perspektīvām. Un tad tālāk varēsim arī uzdot jautājumus, un es arī ceru, ka kolēģi Osbeka kungs un arī cits kolēģis arī piedalīsies šajā sarunā. Lūdzu! Labdien! Man ir milzīgs prieks ierasties šeit pie jums šo pēcpusdienu un pastāstīt par ceturto vīdes eh, pārskatu un perspektīvu aprakstu Eiropā. Es esmu šeit bijis jau vairāk kārtīgi un arī esmu gatava prezentēt kārtējo ziņojumu. Tā kā Eiropas parlaments arī piedalās lemšanā par vidas likumdošanu, mēs zinām, cik svarīgi ir bijis mums strādāt kopā pagātnē, un arī mēs zinām, cik svarīgi ir kopā strādāt nākotnē. Un tā runājot par parlamentu, šķiet, ka šodien ap šo ziņojumu mums ir ļoti daudz dažādi elementi. Ziņojums nav viena tāda grāmata tikai. Un droši vien jūs redzēsiet, ka jums ir iedots materiāls, kas, ko mēs saucam par sintēzes materiālu. Un šajā ziņojumā, šajā sintēzes materiālā ir trīs uh, elementi. Vispirms ir globālās megatendences. Šobrīd mūsu priekšā ir dažas kopijas, un arī varēsim jums pateikt, kur jūs varat digitālā formātā atrast šo dokumentu, un mēs arī gatavi esam sakopēt vairāk. Tālāk Mēs aprakstām arī tematisko izvērtējumu. Mēs eh, apskatām 13 tēmas, 13 ar vīdi saistītas tēmas. Mēs skatāmies valstu rezultātus, īstenošanu, mēs runājam par veiksmēm, neveiksmēm. Un tad, kā ļoti svarīgs elements, ir 38 valstu izvērtējumi, ko mēs prezentējam kopā ar mūsu partneriem no Aeronet. Un šeit mēs gribam arī pasvītrot šo ideju kopā strādāt, nu, tālāk uz priekšu mūsu darbu, mūsu ziņojumu. Mēs aktualizēsim regulāri un līdz ar to mēs dosim arī politiku izstrādātājiem, lēmumu pieņēmējiem pašu jaunāko un svaigāko informāciju. Šajā materiālā ir ļoti daudz dažādas informācijas un ko mēs te gribētu darīt. Mēs gribētu varbūt pasvītrot galvenos risinājumus. Bet tas ir sintēzes ziņojums un sintēzes sākumā ir desmit galvenās idejas, es varbūt pasvītrošu dažas no tām. Tāpat kā iepriekšējā izvērtējumā galvenā ideja ir tāda, ka vidas politika darbojas un mēs progresējam. Tomēr mums ir nepieciešams darboties vēl vairāk, jo ir parādījušies jauni risinājumi kontekstā, mūsu kontekstā. Aizvien vairāk lietas pievienojās mūsu kopainai un pats galvenais mums ir domāt par to, kā īstenot esošās politikas, kā darīt to efektīvākā veidā. Otrs vēstījums ir par izaicinājumiem. Vidus izaicinājumus vairs nevar risināt izolēti, kā specifisku jautājumu. Kādreiz pagātnē mēs ņēmām kādu jautājumu izolēti un risinājām to un darījām to efektīvi, bet tagad mums ir risinājumi, izaicinājumi, kas ir uh, saistāmi ar megatendencēm, un visi šie uzdevumi ir ļoti plaši, un uh, tie saista sevi dažādas dabiskās, sociālās un ekonomiskās sistēmas kopā. Līdz ar to ir, arī Eiropas politiķiem ir jauni, jaunas prasības, un arī šie jaunie procesi un to risinājumi arī ļauj iespēju atrast vispārīgs tāds universāls risinājums. Uh, mēs sadalām pa tematikām, mums ir saldūdens un bioloģiskā daudzveidība un tā tālāk, un mums ir arī prioritārās jomas, klimata pārmaiņas, daudzveidība, atkritumi, vides veselība, dzīves kvalitāte. Zem šīm tēmām ir kopsavilkumi, un katrs no jums ir saņēmis dokumentu paketi, un mēs esam arī izklāstījuši kopsavilkumu formā katru tematisko jomu. Droši vien jūs redzēsiet, ka šeit mums ir ļoti koncentrētā veidā atspoguļots 27 valstu progress uz mērķu virzību. Uh, Šeit ir sintēze 1, 2, 18, 19. lapspuse. Tur ir tāds īsais kopsavilkums, kur var lasīt paveikto progresu. Jūs lasot šo progresu aprakstu, redzēsiet, ka ir virzība uz mērķi noteiktos, noteiktās jomās un varbūt citos nav tik ļoti um, paveicies. Tātad runājot par klimatu, mums ir Kyoto protokols, 2020 emisiju mērķi un Eiropas Savienības 2000. 2009. gada devisijas bija, emisijas bija jau par 17% zemāks nekā iepriekšējā gadā. Bet jebkurā e, sektorā e, situācija nav vienāda. Un Baltijā grāmatā ir rakstīts, ka mums ir noteikti jāvērš uzmanību uz zināmām tēmām. Ar Matiesu runājot vakar, es, mēs nonācām pie secinājuma, ka ir nepieciešams strādāt vairāk noteiktās jomās. Bet kopumā jāsaka, ka starptautisku ko starptautiskie pūliņi, lai samazinātu segu izmetes, ir tomēr devuši savu ieguldījumu, lai video temperatūru samazinātu kā paredzēts par 20 grā, eh, par 2 grādiem, atvainojos. Tālāk par bioloģisko daudzveidību. Šeit Eiropa ir arī panākusi progresu, noteikti zināsiet, tomēr, ka mēs šo mērķi neesam izpildījuši. Bet atkāpjoties atpakaļ, mēs sakam, ka Natura 2000 aptver 18% no zemes, eh, zemes un ūdens likumdošana samazinājusi spiedienus bioloģisko daudzveidību un visi šie procesi, kurus mēs esam veikuši ar partneriem, sakārtojot visus bioloģiskās daudzveidības indikātors līdz 2010. gadam, dot mums skaidrāku ieskatu iemeslos, kāpēc kāpēc mēs neesam izpildījuši nospraustu mērķi. Mēs varam analizēt dažādas tendences, eh, augus, um, dzīvotnes un sugu stāvokli. Ekosistēmu degradācija nozīmē to, mm, ka Eiropas Savienība nevarēs izpildīt bioloģiskās daudzveidības nezaudēšanas mērķi uh, mēs redzam, ka ļoti daudz habitāti nav uh, labā stāvoklī. 31% dzīvotņu ir tādu, kur informācija nav pietiekama. Eh, tālāk par dabas resursiem arī eh, attiecīgā līkuma došana, kas ļauj atkritumus nošķirt no ekonomiskās izaugsmes. Eh, tomēr šāda dalīšana atkrituma un izaugsme joprojām ir liels izaicinājums. Eiropas Savienība ražo aizvien jaunus resursus un neraugoties uz to, ka mums ir labs menedžments, tad tomēr ļoti liels procents no visiem atkritumiem tiek eh, apglabāti poligonos. Tad, um, tad ūdens un zemes piesārņotība ir samazinājusies, svins, noks un SO2 ir samazinājies, bet eh, joprojām stāvoklis ar ozonu ar, um, izraisa noteiktas bažas. Arī šī punktveida emisija difūzija avoti joprojām ir nopietnas risks gan veselībai, gan arī videi lielākā daļā Eiropas valstu. Tālāk par atsevišķām valstīm. Lasot šos izvērtējumus, mēs arī varam atrast zināmus risinājumus vai atbildes. Mēs redzam, ka iedarbojas vidas jautājumi savā starpā, un mēs varam uzdot sev jautājumu, kā reaģēt, ko darīt, kā labāk virzīties uz priekšu. Un kur nav progresa, vai mums nevajadzētu novirzīt mūsu pūliņus uz īstenošanu, vai drīzāk izstrādāt jauns likums. Un šeit, es domāju, jūs varētu atrast arī daudzas atbildes, lasot tieši izvērtējums pa valstīm. Šeit ir uzdot ļoti daudz dažādi komplicēti jautājumi. Mums ir vidas politikas, mums tās ir jāīsteno, bet dažreiz nevienmēr ir skaidri redzams no valstu darbiem un no mūsu darba, kā vislabāk īstenot politiku kādā noteiktā lokālā vietā. Un jums, kā deputātiem, kas nāk no visām Eiropas pusēm, droši vien būs informācija par to, kas notiek, un es ļoti ceru, ka mūsu ziņojums un valsts izvērtējumi dos jums arī labāku ieskatu uh, par to, kā dažādība tomēr eksistē mūsu valstīs. Uh, tātad mm, vidas statusa ziņojums 2010. gada pārskats. Šeit ir situācija Eiropas Savienībā, arī valstu ieguldījums. Uh, Viss ir uh, ap vienu kopīgu struktūru veidots, uh, un šis ziņojums dod mums ļoti daudz informācijas par to, kā notiek īstenošana, kas darbojas, kas nedarbojas, kas darbojas konkrētās vietās, un uh, arī ir aprakstīti kādi negaidīti ietekmes piemēri. Pirmajā A daļā mēs runājam arī vēl par citām dimensijām, kas ir apkārt mūsu iekšējām darbam. Un Eiropas vīde, sabiedrība, ekonomika ir atkarīgi no globālās ietekmes. Mums ir ļoti daudz nezinām elementu, ir riski, un tas viss akcelerē arī atgrieznisko saiti, ko mēs izjūtam arī dažādos vidus sektoros no citiem mūsu dzīves eh, aspektiem Un mēs konstatējam, ka joprojām mums ir ļoti svarīgi uzstāv. Mēs konstatējam galvenās atziņas. Vispirms mēs uzskatām, ka ir jāuzlabo monitorings un analīze attiecībā uz nākotnes izmaiņām, un mums ir arī jāsanalizē kārtīgi, kas notiek šodien. Tālāk par ilgtermiņu perspektīvu tā ir jāiestrādā politikas plānošanā ar noteikumu, ka galu galā, kad mēs izstrādājam vides politiku. Mums ir jāspēj saistīt globālās tendences ar mūsu tendencēm, lai mūsu mm, šīs politikas būtu tādas horizontāls, arī tirzniecības citās jomās, lai tas būtu tā kā šķērsējošs instruments, kas palīdzētu mums nonākt līdz mūsu mērķim vai arī likvidēt negaidītos blakus efekts. Runājot par izaicinājumiem un sarežģītību, ir skaidrs, ka mums ir nepieciešama sarežģītāka, visaptverošāka politika, vajadzētu ietvert visu eh, visas mm, dažādas sektors. Un lasot eh, ziņojumu, es ceru, ka var izjust šo mērķi. Varbūt, ka ir nepieciešams sniegt eh, informāciju par mūsu rīcībā esošiem resursiem, kāda ir mūsu aktīvi, kas mums ir, kādas uzlabojas vai pasliktinās, salīdzinot ar klimata pārmaiņam, un lai arī varbūt mums eh, nebūtu pareizi runāt, kas notiks tālāk pēc sestās vidas programmas, mums eh, tomēr ir jāpasvītro, ka ir jāveido saiksne ar, ši, ar citām politikām, piemēram, kopīgo zivsāmniecības un kopīgo lauksaimniecības politiku. Un um, beigās gribu pasvītrot dažas atziņas. Vispirms eh, efektivitāte, kas ir tāds visaptvarošs koncepts. Mēs konstatējam, ka mums ir jāsaista tas ar um, krājumu vadību, ar ekosistēmu pārvaldību. Un resursu efektivitāte plaši definējot to, e, ir jāsaistē to, ka ekosistēmas tomēr ir terminēts, nav nebeidzamas, un mums ir jāliek, jāpieliek punkts resursu šķērdēšanai. Mums ir jābūt efektīvākiem resursu ziņā. Es nezinu, cik reizes, piecas reizes vai desmit reizes, bet jebkurā gadījumā mums ir elements, kas mums ļoti rūpīgi jāņem vērā. Uh, Proti, tad, kad materiāli un resursi ierodās Eiropā, mums ir jākonstatē, ka mēs esam ļoti atkarīgi no importa. Un pats lielākais vidas jautājums skeptiķis noteikti piekritīs, ka šī lieta mums ir jāņem vērā. Uh, Mēs arī runājam par kurināmā resursiem, ne tikai balansēt piedāvājumu pieprasījumu, bet drīzāk vajadzētu izvē, izvilkt maksimālo atdevi no esošajiem resursiem. Un tas arī palīdz mums pāriet uz tā saukto zaļo ekonomiku. Mēs um, esam bijuši dažādos scenārijos, esam dzirdējuši dažādas zaļās ekonomikas definīcijas, un mēs uzskatām, ka šeit ir tāda bīstamība, ka izējot no recesijas varētu būt atgriešanās pie parastā biznesa un Un tas varētu būt šī zaļā ekonomika, bet tas nebūtu pareizi. Mēs tieši gribam rādīt jaunu ceļu, e, kādā veidā mēs varētu padarīt mūsu ekonomiku zaļāku, varbūt kaut kur līdz 2050. gadam. Te, protams, ir resursa efektivitāte, dabas kapitāla pārvaldība un citi elementi ir svarīgi. Tad e, politikas ir savstarpēji saskanīgas Mums eh, nedrīkstam mēs, eh, teiksim, pieņemt negatīvos blakus efektus. Eh, politikai jābūt saliedētai, līdzsverotai. Un vispār politiskie mērķi ir saskanīgi Eiropā. Uz papīra lietas izskatās jauki, bet tagad jau mēs redzam, ka rodas konflikti. Un runājot par konkrētiem instrumentiem projektiem īstenojot dažādos līmeņos, viena tāpat ideja var novest pie dažādiem rezultātiem. Eh, teiksim, ūdens cenas no vienas puses. Tas varētu būt, likt taupīt ūdeni, bet no otras puses, kā ir ar ūdens kvalitāti, dažreiz šo piesārņotāju vielu koncentrācija var būt tik liela, ka šis sabiedriskā prece varbūt nemaz nedara eh, patēriņa mērķi. Kā uzlabot politiku saskaņotību? Tāpat kā citos sektoros, arī šeit vidus sektorā ir jādomā par to, eh, kā varētu īstenot eh, dažādas vidus pārvaldības jomas, kādā veidā darīt šo pārvaldību saskatīgā veidā. Tālāk par vides izvērtējumiem pa valstīm. Šeit mēs secinam zināšanu svarīgumu. Šī zināšanas ir nepieciešams, tās ir jādod arī politiķiem, lai politiķiem veidojot dažādas likumdošanas aktus. Visbeidzot, es ceru, ka ziņojums jums dos materiālu ne tikai izvērtējot esošo sistēmu, bet arī, ka uh, Tas dod tādu visaptverošu ieskatu par tēmām, par dažādiem līmeņiem. Šeit ir arī lokālā, globālā sistēma, un šeit ir izgaismoti izaicinājumi, un es arī ceru, ka gan globāli, gan Eiropas Savienības līmenī mēs varam šeit redzēt, kā klimata pārmaiņas, bioloģiskā daudzveidība, gaisa, ūdens, atkritumi, kā tas varētu tikt ietverts Rio plus 20 kontekstā un arī kā tas varētu eh, palīdzēt mums darboties, sadarboties ar citiem sektoriem, sadarboties ar kolēģiem no zivsaimniecības un lauksaimniecības politikas sektoriem. Vienmēr mēs sadarbojamies ar visiem kolēģiem, arī rakstot jebkurus likumdošanas aktus kur ir runa par resursu efektīvu izmantošanu, bet um, arī ar jums sadarbojoties ir ļoti svarīgi paust vēstījumu par to, kur būtu skaidri saprastas katra iesaistītā lomas, lai globālā uh, līmenī, valstu līmenī un arī pilsoņu līmenī būtu skaidrs visas šīs lomas un būtu arī skaidri saprotama ideja, ka vides uh, resursu izmantošana jātur efektīvā veidā un arī vidē jābūt pēc iespējas veselīgākai. Līdz ar to priekšsēdētā esmu gatavs, gatava uzklausīt eh, deputātu jautājumus. Liels paldies! Eh, direktors Kunz par šo ļoti skaidro ievadrunu. Es domāju, nu, te būs daudz jautājumu no man kolēģa puses, un es sākšu ar to, ka došu vārdu Gabonam Janam Žanbrandī, kurš ir mūsu kontaktpersonā, ģendūrā viņš lūdza vārdu, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem, paldies Maklēdz kundz par jūsu prezentāciju un par šo lielisko ziņojumu. Jūs ne tikai mērāt eh, temperatūru Eiropas vidē, bet arī mūsu pašu temperatūru, jo mēs esam lielā mērā atbildīgi par vides tiesību aktiem. Es domāju, ļoti labi lasīt ir to, ka mēs esam uz pareizā ceļa, jo vides um, tiesību akti Eiropā ir patiesībā ļoti veiksmīgi. Tomēr man ir dažas lietas, ko gribētu pieminēt. Jūs runājāt par uh, tiesību aktu īstenošanu, un jūs pieminējat, ka mums īpaši būtu jāpātrina šie īstenošanas procesi. Vai tas saprotams tā, ka no vienas puses mēs eh, mazliet uh, pieturēsim tempu jaunas, jaunu tiesību aktu pieņemšanā un uzņemsim to esošo īstenošanā, un no otras puses, vai tas nozīmē to, ka, ja dalībvalsts būtu īstenojušas tiesību akts, kā tām bija paredzēts to darīt, tad eh, mūsu situācija, vides situācija būtu daudz labāka tagad nekā tā ir tagad. Vai jums ir kāda iespēja to komentēt? Un otra lieta ir saistīta ar jauno resursu efektivitātes fokusējumu. Ja es paraugos uz to, kas notiek tirgū, uh, tad ir secināms, ka arvien vairāk uzņēmumu kļūst ilgspējīgi. Nevis kaut kādu altruist, altruistisku apsvērumu dēļ, bet ekonomikas vadīti. Jo viņi redz, ka resursu izšķērdība vairs nav ilgspējīga un ka viņi nevar to atļauties savu produktu ražošanai. Kāds ir jūsu iespējas? Vai tagad tirgi eh, iet uz priekšu ātrāk nekā valdības. Ja mēs paraugāmies uz lielajām ANO konferencēm, tad te ir secināms, ka ir ļoti grūti nāk klajā ar jauniem priekšlikumiem atšķirībā no tā progresa, kas sasniedzams ir uzņēmumu vadības jomā. Paldies! Paldies! Atbilde. Es patiesi, Maglēdz kundze, es gribētu jums, eh, jūs iepazīstināt ar Maklā, Maklātliņu kungu, viņš ir mans kolēģis, viņam ir eh, laba zināšanas par to, kā dalībvalstīs tiek īstenot tiesību akti, vai jūs lūdzu gribētu izteikties par šo jautājumu? Jā, runājot par šo īstenošanu, Ja mēs paraugāmies uz eh, visaptverošo novērtējumu 27 valstīs, 5 eh, EFTA valstīs un vēl citās valstīs, tad jūs gūstat diezgan interesantu ainu. Piemēram, ir interesanti apdomāt šo saikni starp īstenošanas eh, eh, progresu un eh, valsts teritoriju. Jūs redzat, ka mazākās valsts ar, ar efektīvākām pārvaldības sistēmām ātrāk var īstenot tiesību akts nekā lielāks valsts ar savu federatīvo sistēmu aina, kas pavarās Rietumu Balkānos, ir ļoti interesanta. Tā liecina par to, ka izveidojot pareizus apstākļus, ieskaitot arī finanses, var daudz ko panākt. Tas atainojas arī ir, rīcību plānos un arī sekmēs, kas panāktas. Uh, Un vēl ir svarīgi mums citam no citiem mācīties. Te ir arī svarīgi paredzēt uh, kopīgus projektus, tādā veidā bieži vien tiek izveidot labākās prakses paraugus. Runājot par šo pātrināšanas procesu, ir interesanti paraudzīties uz to, uz to, ka, protams, mēs zinām, ka ekonomiskās lejupslīdes eh, situācijā bieži vien eh, tieši šī vides joma cieši visvairāk. Taču tai pašā laikā nav nekāda šauba par to, ka tad, kad uh, norisinās integrācija un Ziemeļa Eiropā tā lielā mērā atšķiras no situācijas Dienvidē Eiropā. Uh, tad tas arī ataino šajā pātrināšanās procesā. Tātad, eh, runājot par īstenošanas pātrināšanu, vēl ir jādomā arī par integrā, integrāciju. Paraugoties uz uh, eh, dalību valstu tiesību aktiem, mums nerodas iespējas, ka uh, tāda kā apstāšanās pie sasniegtā dalībvalstīs ir gaidāma vai vēlama. Šķiet, ka cilvēki vēlētos, lai te valdītu lielāka skaidrība par prasībām īstenošanas jomā un lielā mērā vienkāršošana attiecībā uz to, kādas ir prasības. Daudzās jomās ir secināms no šī ziņojuma, kas saistībā ar sektorālām politikām un vides politikām, nozaru politika, uh, nozaru politika lielā mērā skar šo vides politiku un nevienmēr viņiem ir skaidrs šīm iesaistītām pusēm, kas būtu darāms vai kas būtu visefektīvākais resursu taupījošais veids, uh, kā varētu to īstenot. Un tas arī jāņem vērā šai implementācijas pātrināšanas procesa ietvaros. Paldies. Nākošais jautājums, eh, nākošā atbild no Maglēdas kundzes par šo stāstījumu. Es tad īsumā pastāstīšu atbildot jūsu jautājumu. Iemesls, kāpēc daudzi industriālie tirgi eh, pielāgojas ātrāk, ir tāds, ka starp šīm 14 izēvielu grupām, kas mūsu skatījumā ir ļoti svarīgas, daudzas ir kritiskā situācijā, jo tātad to trūkst. Un, protams, ka um, uzņēmumi, kas nodarbojas eh, ar šīm izēvielām, skaidri apzinās, kā šo izēvielu kļūst ar vien mazāk, un tāpēc tās jo vairāk pievērš uzmanību resursu taupīšanai. Uh, Bet vēl te ir arī iespējas, rodas iespējas, ka mēs dodamies pārreizējā virzienā, ka tiek taupīt resursi, ka arī emisijas ar vien samazinās. Bet arī ekonomikas apjoma ar vien pieaug un līdz ar to ir grūti turēties mm, tiem līdzi. Uh, Bet te mēs arī raugāmies uz modeļiem, uz inovāciju, un mēs redzam, ka Eiropa lielā mērā attīstās. Taču, ja mēs paskatāmies, kāda ir situācija ir Ķīnā, tad te situācija ir atšķirīga. Un tas ir ļoti svarīgs signāls, kaut arī uh, ekonomika attīstās, mums vajadzētu attīstīt labāku dialogu, lai mēs neiet pretējos virzienos Es domāju, ka daži uzņēmumi iet pa priekšu un tāds skaidrs, ka arī sabiedrība varētu tiem turēties līdzi. Nu, tā ir tā daļēja atbildi, taču es ceru, ka jums ir iespējas. Liels paldies, Kristēvis lūdzu, saka, vai pāris kundze. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji, paldies, Meglējas kundze. Man patīk eh, šīs viedokļa apmaiņas, jo tad ir vienmēr iespēja uzdot jums jautājumus. Un es sākšu ar klimatu pārmaiņām. Pirmkārt, ziņojuma eh, atainojas mērķis līdz 2020 gadam par 20 gadiem samazināt emisijas. Taču tai pašā laikā te izskan tā doma, ka šie skaitļi ataino tikai to, par ko ir panākt vienošanās Eiropas Savienība attiecībā uz CO2. Bet man rodas tāds iespējas, ka mūsu tīrā, tīrais ieguldījums samazinot šīs emisijas patiesībā pielīdzināms nulē. Vai jūs to varētu apstiprināt? Vai jūs uzskatāt, ka līdz 2020. gadam, lai kādas pasākums mēs te īstenot savā teritorijā, tie būs pielīdzinām nulē visa pasaules mērogā. Un otrkārt. Uh, Kyoto, proto, Kyoto protokola ietvaros daudz mazāks bija šī emisiju samazinājums. Vai tas nenozīmē, ka mums uh, nevajadzētu rast tāds vienkāršāks risinājums, kas ir uh, par rokai? Uh, Un varbūt tas varētu būt tehnoloģiskais e, uzlabojums, izmantojot aizstājējus, vēl kādas citas iespējas varbūt pastāv. Varbūt mums vajadzētu uzsvērt to, cik grūti ir panākt izmaiņas enerģētikas politikā. Un tad runājot par jūras līmeņu celšanos, ziņojumā attainos informācija, ka jūras līmenis par 3 mm pieaugi gadus. Rodžers Helmels viens no mūsu vadošajiem klimata pārmaiņu skeptiķiem šeit mūsu parlamentā apgalvo, ka viņš ir redz, e, bijis visādās e, pasaules daļās un nekur nav piedzīvojis, ka e, jūras līmenis ceļas, bet, nu, es esmu savukārt piedzīvojis pretēji, bet var jau būt, ka tur, kur es esmu bijis, vienkārši smilšu līmenis ir pazeminājies nu tad kādi būtu tādi uzskatāmi pierādījumi tam, ka jūras līmenis ceļas? Otkārt, ja tā tiešām ir, tad kā mēs varētu, kā varētu būt, ka uh, gadsimta laikā šis līmenis celsies par uh, metru vai pat diviem, tas, protams, ir milzīgs pieaugums. Un tad vēl runājot par īstenošanu. Eh, te izskanēja doma, ka dalībvalstīm nākt par labu lielāka skaidrība. Nu, tiešām tā ir. Es gribētu zināt, vai Eiropas vides aģentūra ir komisijai nākus klajā ar kādiem priekšlikumiem, kā komisija varētu veidot savus tiesību aktus vai interpretēt to. Jo skaidrs, ka vadlīnijas var nodara tādi, ja tās tiek publicētas. Tas tiešām nāktu par labu ja šie te juridiskie termini tiktu paskaidroti vienkāršotā valodā, un man, es tiešām pilnīgi saprotu, kā mēs šeit debatējam. Uh, un kā tas pēc tam atainojas e, tiesību aktos, kas e, tiek īstenot ļoti mazā mērā. Un tad mēs saprotam, ka visām šeit notikušiem debatēm nav nekādas jēgas, ja tās neatainojas dalībvalstīs. Nu, tas ir viss tie būtu jautājumi no manas puses. Tagad jūs kārt atbildēt. Priekšsēdētāji, kungs, Paldies, un paldies, Maklēdas kundze, saka nākošais runātājs par jūsu prezentāciju. Un paldies arī citiem, kas bija iesaistīti šī ziņojuma tapšanā. Es to kārtīgi izlasīšu vēlāk, tagad es tikai iemetāju acī. Aci, un es skaidri zinu, ka tas būs ļoti svarīgs, tāpat kā iepriekšējais ziņojums, un es varu sacīt pavisam atklāti, ka šis ziņojums bija viens no tiem, eh, iepriekšējais ziņās viens no tiem, uz kur mēs atsaucāmies mūsu diskusijās, sarunās, un mēs bieži, un tas ir arī viens ziņojums, kas eh, man ir par rokai manā birojā, jo uz to es bieži atsaucos, un to es rādu arī citiem. Un eh, tas ir arī pielīdzināms Tenīro ziņojumam. Man te ir vairāk komentāru un jautājumu. Vispirms, es domāju, ļoti svarīgi ir tas, ka jūs pievēršat uzmanību vides politikas integrēšanai citās politikas jomās. Paldies jums par to. Es uzskatu, ka tas tiešām ir jāņem vērā tuvāko mēnešu un gadu laikā šajā parlamentā un šajā komitejā, ņemot vērā jaunās finanšu perspektīvas un kopējas lauksaimniecības politikas reformu un transporta politiku vairums no lietām, kuras mēs varam uzlabot, iespējams, ir īstenojams nevis ar vides tiesību aktīvu, bet ar citu jomu tiesību aktīvu. Mans jautājums ir par šī ziņojuma saturu. Man vēl nebija iespēja to pilnībā izlasīt. Mans jautājums ir šāds. Uh, Cik daudz uzsvar jūs varētu likt starp ekonom, uz um, saiti starp ekonomikas izaugsmi un vides tiesību aktiem? Iespējams, ka jūs zināt, ka šie jautājumi, par kuriem mēs pēdējos mēnešos daudz esam sprieduši, jo īpaši saistībā ar bioloģisko daudzveidību, ar situāciju bioloģiskās daudzveidības ziņā un arī īpaši saistībā ar uh, mūsu vides politiku, Eiropas komisija nāca klajā ar paziņojumu, kas manā skatījumā atklāja daudzus argumentus, pamatojoties, kuriem mēs varam pieaugt savās ambīcijas ne tikai saistībā ar vide, bet arī ar mūsu konkurētspējas palielināšanu. Vai varbūt jūs varētu pakomentēt par šīm lietām ziņojumā? Tātad no vienas puses, vai tas palīdz au, vairot mūsu konkurētspēju, un no otras puses, vā, kā šīs lietas tātad ir saistīts ar tirgu, un tālāk, kāda ir saikne starp izmaksām sabiedrībai, tad, kad ir jānovērš sekas vai arī jāveic preventīvie pasākumi, un šādu veidu sa saikni norādīja Sternakums. Paldies, Kāru Lūdzu, saklēpārs kundze. Paldies, kas esat mūsu vizu vidū. Man prieks par to. Es pavisam ātri ieskatījos šai ziņojumā. Un es vispirms pievērsīšos citām lietām, pēc tam tikai vidas pārmaiņām. Un tur ir daudz runas par ķimikālijām, gan par eh, toksiskajām vielām un eh, citām vielu grupām. Tās visas ar vien palielinās. Jūs eh, minējat, ka mēs tās varētu atdalīt no izaugsmes. Vai jūsu skatījumā būtu, neie, būtu vajadzīgi kāda jauna tiesība akti attiecībā uz šo jomu? Jo mums nav daudz zināšanu, īpaši par tām vielām, kas uh, izjauc hormonālo līdzsvaru. Vai jūs varētu par to uh, pakomentēt, ko mēs varētu darīt šai ķīmijas jomā, ko mēs vēl neesam darījuši. Un tālāk par bioloģisko daudzveidību. Jā, Nagojā mēs apņēmāmies vēl īstenot citus mērķus, bet runājot par putniem, saimniecībās un vēl arī citi jautājumi saistībā ar biodaudzveidību. Te es redzēju dažas tabulas, kas vairāk būtu darāms, lai uzlabotu pašreizējo tiesību akts. Un vēl lielais jautājums par klimata pārmaiņām. Es domāju, ka lielais jautājums ir par šo atdalīšanu. Jums kaut kur sākumā te bija tāda laba tabula, kur atainojas emisijas procento, procentos izteikts dažādos, dažādās nozarēs un visādi nestabilie rādītāji un dažas jomas, kas ir guvušas panākums. Taču tomēr te emisijas vēl ar vienu ir liela problēma. Uh, lielā mērā tas saistīs ar transportu jomu, un te tās netiek rēķināts. Un vēl ar arī uh, šī pārēja no uh, gāzes uz oglēm arī ir labs veids, kā šo atdalījumu īstenot. Tagad šīs nozares ieguldījums emisijās ir 50%, tātad izaugsmē ar šo jomu ir lielāka problēma nekā ar citām. Tāpēc man ir šāds jautājums, vai mēs nākotnē varētu izvērst diskusijas, vai varbūt jūs varētu uh, sagatavot ziņojumu par sistēmisko saikni, jo manā skatījumā interesants pētījums būtu ar darba laiku un emisijām, jo ir tāds ziņojumi, kuru atainojas diezgan interesanta saikne, kuru, piemēram, bija secināts, ka tad, ja Eiropieši strādā tikpat daudz laika, cik uh, ASV iedzīvotāji, tad mūsu emisijas pieaug par 20%. Tātad arī tiesība akti, kas nav saistīta ar vidi, ietekmē vides situāciju. Bet e, šī joma, šī saikne nav pietiekoši labi izpētīta, lai mēs to varētu izmantot mūsu politiskajās diskusijās. Es gribētu zināt, ko jūs esat paredzējis darīt šai ziņā. Paraugoties uz jūsu piedāvāto tabulu, uh, Te atainojas, ka ir e, zināms progress, bet vēl nav panākumu liela. Tā tad te tomēr daudz darāmā. Paldies. Maglīd, si Maglīd kundze, ja jūs vēlaties e, atbildēt uz šiem pirmajiem trījiem jautājumiem, tad mēs pēc tam varēsim pievērsties trim citiem jautājumiem. Kris, jūs uzdevāt ļoti grūts jautājumus. Man gandrīz vai nav atbildes, ko jums sniegt. Protams, ka mēs esam identificējuši to, ko Eiropas Savienība dod, un arī esam domājuši par emisijām. Mēs to visu uzskaitām, bet vēl daudz kas ir paveicams šajā jomā. Ja es jums teikšu, ka mēs pie tā strādājam, tad tā būtu taisnība, bet pašlaik uh, mēs varētu teikt, ka ieguldījums ir nulle. Mēs raugāmies uz tirzniecības plūsmu, produktu līnijās. Un, ja mēs vēl uh, atgriezīsimies pie šī jautājuma, tad pēc kāda laika es jums varētu uh, sniegt konkrētus uh, skaitus, runājot par jūras līmeņa celšanos. Jā, tā tad būtu vajadzīgs īpašs pieprasījums vai īpašs lūgums. Tas iederas arī runājot par um, otraizējo izmantošanu, dažādām vielām par izēvielām un citiem jautājumiem. Mēs strādājam arī ar OECD kopā, runājot par jūras līmeņa celšanos. Jāsaka, ka es varētu minēt dažas vietas, kur vietas jau ir zem zemes. Mēs saņemam signālus par to, ka jūras līmenis ceļas. Protams, ka ir svarīgi, kur jūs atrodaties Eiropā. Skotijā, protams, uh, mēs varam teikt, ka jūras līmenis ceļas, bet es varu parādīt jums vietas, kur jau ir redzams, ka mēs zaudējam krasta līniju un arī vētras bojā krasta līniju. Tas nozīmē, ka jūras līmenis sāk celties, bet uh, kopumā mēs redzam, ka ūdens līmenis ceļas daudzās vietās un mums par to ir jādomā. Šis ir jautājums, uh, kas uh, ir jāsaista ar inženieru darbiem Mēs strādājam pie adaptācijas eh, programmas un um, pie mazaizsargātām vietām. Un tādējādi mēs arī uzraugām jūras līmeņa celšanos. Mēs gribam izveidot uh, tādu instrumentu, kas ir saistīta ar ostām Eiropās, lai mēs varētu iegūt precīzus datus. Protams, viss ir atkarīgs uz to, cik labi mēs strādājam, lai samazinātu siltumnīca efekta gāzu emisijas. Runājot par ieviešanu, jāsaka, ka strādājot ar jums un referentiem, mēs uzskatām, ka nav pietiekama saiknes starp to, kā mērīt progresu, ja tiesība akti tiek izstrādāti. Pašlaik mēs apkopojam visus indikātorus, kuru mums ir ļoti daudz, un mēs tos esam iekļāvuši arī sintēzes ziņojumā. Mēs esam apkopojuši daudz informācijas un indikātorus, bet nevienmēr tie iedaras tik labi situācijā, lai atbildētu uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Runājot par resursu efektivitāti, es domāju, ka mums ir jāpadomā par to, ko mēs tiešām gribam mērīt. Mēs gribam lūgt jūsu atbalstu, lai sagatavotu vai izstrādātu visaptverošu uzskaites sistēmu, lai mēs varētu runāt par um, dažādu aktīvu un bioloģiskās daudzveidības un sauszemes uzskaiti. Mēs to varam darīt uh, ar Eurostat palīdzību vai izmantojot ANO statistisko pieeju. Mēs par to visu domājam, bet mums ir nepieciešams politiskais atbalsts. Mēs te runājam par statistikas kopienu un vides kopienu. Mums ir jāstiprina šāda ziņošana un jāpadara tā pārredzama. Un tagad runājot par ekonomiku un konkurētspēju. Jāsaka, mēs esam iesaistīti dažādās diskusijās un mēs varam veicināt attiecīgus procesus. Ir arī dažādi indikātori, kas attiecas uz IKP diskusijām, un vides likumdošanai ir jābūt efektīvai. Mēs runājam arī par dažādām analīzēm, kuras vēl nav um, publicētas. Ir svarīgi zināt, cik lielas ir izmaksas, lai ieviestu lielos tiesību aktus un direktīvas. Jūs redzat, kā ir lielas investīcijas uh, no apakšas uz augšu. Un mēs jau saņemam atsauksmes par to, ka mums ir daudz, kas jāpaveic vēl citos sektoros, ja mēs gribam uh, redzēt uh, investīcijas, lai uzlabotu kvalitāti. Protams, ka lauksaimniecības uh, nozīme ir ļoti liela un tā grauj investīcijas, kas ir veiktas uh, ūdens tīrības saglabāšanā. Mēs varētu nonākt pie interesantiem skaitļiem, uh, kas iet ārpus IKP. Te mēs varētu runāt par uh, Eh, rentabilitātes elementu. Runājot par ķimikālijām, es gribu teikt, ka mēs izmantojam rīč, kas ir ļoti spēcīgs instruments. Mums ir arī prioritārās vielas, pie kā mēs strādājam. Protams, ka ķimikālijas ieplūst vidē ārkārtīgi lielā mērā, un tās bieži vien nav nosakāmas. Pašlaik mēs runājam par dažādiem farmaceitiskiem produktiem, kas nonāk ūdens tilpmēs. Ja mēs runājam par ūdens cenu, tad mēs varētu aktīvāk pievērsties šim jautājumam, jo cilvēki daudz iz, izmanto ūdeni. Ķimikāliju likumdošanu ir jāapskata kopsakarā ar to, ko mēs uh, darām vides jomā. Mēs cenšamies sasniegt mērķus attiecībā uz dažādiem, dažādām ķimikālijām. Mums ir jārunā par ķimikāliju aizvietošanu. Mums, protams, ir labi piemēri, ko varētu minēt par Zviedriju. Ārstiem tiek piedāvātas alternatīvas, un ja viņi neredz lielu atšķirību starp medicīnisko ietekmi, tad uh, viņiem var lūgt izmantot mazāk kaitīgas zāles, kas nenorada, nerada lielu kaitējumu videi. Un tieši tāpēc es atzinīgi vērtētu to, ka mēs varētu apspriest, kā uzlabot šādu likumdošanu. Tālāk runājot par nodalīšanu jeb atdalīšanu, un ja mēs runājam par transportu, tad stratēģiskā plānošana ir diezgan kritiska attiecībā uz dzelzceļa jomu. Ja mēs runājam par 2050. gadu, kad fosilais kurināmais nebūs mūsu enerģijas avots, tad ir nepieciešama pārēja uz elektrifikāciju vai uz biodegvielu. Un tad jārunā, kāda tad būs efektivitāte infrastruktūras izmantošanā. Mēs esam darbojušies arī aviācijas sektorā, un šeit jāsaka, ka infrastruktūra tiek plaši izmantota Eiropā, tiek būvēts dzelzceļš, un tas nozīmē, ka mēs uh, radām ietekmi uz bioloģisko daudz, daudzveidību un citām jomām. neskatoties uz to, cik tīrs dzelzceļš izskatās šodien, tad iespējams, ka mēs dzelzceļu nepietiekam efektīvi izmantojam. Ja mēs gribam uh, kaut ko nodalīt, tad jāsaka, ka mums droši vien būs jāšķiras no kādām, kādiem svarīgiem aspektiem. Un tagad es gribētu dot vārdu savam kolēģim. Es tikai gribētu piebilst uh, par ķimikālijām. Ziņojums, ko mēs sagatavojām par medikamentiem, jāsaka, ka farmacētisko jomu mēs diezgan labi pārvaldām, un it īpaši runājot par neizmantotām zālēm un medikamentiem. Liela, lielu problēmu mums rada arī toaletes, kas rada uh, jautājumu par to, kā mēs uh, attīrām ūdeni. Un pat visdārgākās ūdens attīrīšanas iekārtas nevar attīrīt uh, medikamentus. Te mums jārunā arī par šādas infrastruktūras izmaksām. Runājot par vienkāršošanu, jāsaka, ka diskusijas jau notiek par šo jautājumu EPA tīklā. Notiek diskusijas arī starp vides aizsardzības aģentūrām un dažādiem spēlētājiem attiecīgajā jomā. EPA mēģina izprast, kā labāk interpretēt to, kas viņiem ir jāpaveic. Un attiecīgi informācija ir jāsniedz arī uh, nozares spēlētājiem. Šis EPA tīkls sniedz interesantas iespējas, kā rīkoties, un arī papildina diskusijas, kas notiek vides ministrijās dažādos likumdošanas procesos. Paldies, mēs turpināsim šodien. Paldies priekšsēdētāji un paldies Maklēdas kundzē par to, ka jūs eh, tik visaptveroši izteicāties. Es ātri ieskatījos šajā ziņojumā un redzu, ka jūs eh, esat minējusi to, ka mums ir nepieciešama eh, Eiropas Savienības iedzīvotāju līdzdalība mūsu resursu un ekosistēmu saglabāšanā. Protams, ka mums ir jāizveido arī jaun, jā, jānāk klajā ar jauniem inovatīviem priešlikumiem resursu jomā. Inovāciju mēs pašla, eh, pašlaik uzskatām kā tehnoloģisku risinājumu lielām eh, problēmām un sabiedrības izaicinājumiem. Bieži vien tie nav tehnoloģiski izaicinājumi. Te ir jārunā par uzvedības maiņu, un mēs gribam mainīt procesus Un mēs, protams, nedomājam, ka augsti tehnoloģiski risinājumi varētu atrisināt visas problēmas. Vai jūs varētu vairāk parunāt par sociālām inova inovācijām, par uzvedības maiņu un par to, kā mēs varētu varbūt mainīt patērētāju uzvedību, kas ir ļoti svarīga mūsu resursu saglabāšanā? informācijas kampaņas nedarbosies. Mums ir vajadzīgs kaut kāds cits veids, kā piesaistīt cilvēku uzmanību un kā mainīt patērētāju uzvedību. Kādi būtu risinājumi šajā ziņā? Kriton. Thank you very much. And uh, like also to... Nākamais runātājs. Es gribu sveikt Maklēdz kundzi. Es gribētu uzdot daudz jautājumus par uh, mežu. Un es domāju, ka Maklēdz kundze varētu arī daudz runāt par klimata pārmaiņām. Es piedalījos arī diskusijā, ko veidoja Eiropas vides aģentūra un par uh, kap reformu. Kap būtu jāizmanto À. KLP arī spēlē svarīgu lomu. Mums vajadzētu arī gādāt par to, ka ieguvējs maksā. Tas nozīmē, ka daži reģioni Eiropā un tieši pilsētas arī pievērstos lauku reģioniem. Es gribētu pajautāt, vai mums e, būtu nepieciešamie dati, lai izveidotu attiecīgu sistēmu, un ja tādu nav, tad ko varētu darīt? Basikut. Thank you, thank you. Basikut kungs. Paldies priekšsēdētājiem, paldies Magleidas kundzei par šo prezentāciju. Uz to es gan nepaspēju, es novēlojos bet es domāju, ka tā noteikti bija lieliska. Mm. Runājot par vidi, protams, ka iespējams jūs uh, varētu nākt klajā ar jaunām idejām, kurām es varētu piekrist. Kur mēs atrodamies kā Eiropa? Jūs esat ļoti skaidri to norādījusi šajā izdevumā. Protams, ka pašlaik ir jāizveido saikne ar politikām, kādas varētu rasties Eiropā. Es domāju, ka šādas jaunas politikas rodas, un Eiropas vides aģentūra varētu mums palīdzēt sagatavot ziņojumus par svarīgiem jautājumiem. Piemēram, ja mēs runājam par KLP reformu, es nelūdzu Eiropas vides aģentūrai dažādus datus un informāciju, bet runājot par pārtikas ražošanas ilgtspēju, kas ir mūsu KLP reformas um, mērķis un arī pārtikas ilgtspēja ir jautājums, par kuru Eiropas vides aģentūra varētu sniegt mums daudz informācijas un uzlabot politiku. Tas pats attiecas uz kohēzijas politikām. Uh, Eiropas kohēzijas politikas tiks novērtētas un iespējams tās arī nedaudz mainīs, bet jautājums ir, ko mēs domājam ar reģionālo attīstību un ko jūs domājat ar klimata racionalizāciju šajā ziņā? Ko mēs ar to domājam un ko tas nozīmē, ja mēs izmantojam klimata racionalizāciju vides jomā? Tas pats attiecas uz Eh, izpētes politikā mēs apspriežam jaunus pētniecības uh, satvarus, bet ir svarīgi pievērsties resursu efektivitātei un arī tam, ko mēs ar to domājam un kāda šajā sakarā ir Eiropas loma. Mums ir nepieciešami mērtiecīgi resursi. Eiropas vidas aģentūrai varētu būt svarīga loma, palīdzot eh, komisijai kļūt eh, tādai saskaņotākai. Rīt eh, tiks uh, publiskots um, paziņojums par izējumateriāliem un kā izējumateriāli tiek nogādāt uz mūsu kontinentu. Un decembrī tiks publiskots jauns paziņojums par resursu izmantošanas efektivitāti, un šie divi jautājumi ir jāsaista. Un jautājums ir, kur tad mums varētu būt saskaņotība septembrī? Uh, komisija atkal nāks klajā ar jaunu paziņojumu par biomasu. Šis ir jauns resurs, un ko mēs domājam ar biomasas efektīvu izmantošanu? To var izmantot medicīnā, pārtikā, uh, koku materiālu jomā un tam līdzīgi bet pašlaik mums ir skaidri mērķi tikai enerģētikas jomā, bet biomasa tur attiecīgi vēl netiek izmantota. Ja mēs paveramies uz to, ko mēs darām ar biomasu, tad es domāju, ka Eiropas vides aģentūra var palīdzēt sasaistīt izēju materiālus, resursu efektīvu izmantošanu un tā tālāk. Un tad es gribu teikt arī ir svarīgi, ka jūs pievēršaties globālai nodaļai, kas man ļoti patīk. Tomēr šeit ļoti skaidri nav runāts par Eiropas Savienības politiku ietekmi uz trešām valstīm. Šis aspekts ir nedaudz pieminēts, bet ja mēs runājam par politikas pārmaiņām, tad runājot par ietekmes izvērtējumu Eiropā, mēs runājam par sakām tikai Eiropā, bet ir jārunā arī par politiku ietekmi uh, ārpus uz tām valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalība valsts. Es domāju, ka Eiropas vidas aģentūra varētu palīdzēt politiķiem eh, norādīt uz šo politiku sakām, jo politiķi bieži vien šīs ietekmes aizmirst. Paldies! Kundze, varbūt jūs varētu atbildēt uz šiem trim jautājumiem, un tad eh, mēs dosim vārdu arī skolas kungam. Ļoti labas jautājumas jūs uzdevāt. Es izteikšos ļoti precīzi. Runājot par uzvedības maiņu, jāsaka, tas ir konkrēts jautājums, un tas ir saistīts ar jautājumu par darba laiku un kā mēs varētu veicināt to, lai saprastu galvenos vēstījumus šajā ziņojumā. Mums ir arī liela prestīža projekti, bet mums ir jāpiestrādā arī pie tiem projektiem, kur var iesaistīt iedzīvotājus. Mums ir svarīgi organizēt uh, savu laiku un tam līdzīgi vietējām administrācijām ir jāsaprot, piemēram, mobilitāte. Mēs esam paveikuši darbu, kas uh, liecina, ka cilvēki grib ieviest uh, izmaiņas uh, vietējā uh, reģionā. Bet mums ir atvērtas durvis, un mēs varam sākt strādāt pie tādiem uh, inteliģentākiem mobilitātes aspektiem. Ņemot vērā diskusijas e, nozarēs, ir jāizmanto dažādi risinājumi, ko var izmantot e, vietējās administrācijas, kas varētu veicināt uzvedības maiņu. Šeit jau iepriekš tika runāts par izmaksām. Uh, un tās ir lielas. Piemēram, kad um, Dānija izvēlējās neizmantot fosilos, uh, fosilos kurināmos, tad jāsaka, ka ir politikas, kas uh, nerada šo sociālo nestabilitāti. Uh, tādus mazus pasākumus var apvienot ar lielākiem pasākumiem, lai panāktu rezultātu. Bet runājot par transportu un enerģiju, ir jāsaka, ka cenu pieaugšana novedīs pie um, enerģijas resursu maiņas un būtu vēlams sākt ar mazākām izmaiņām. Tieši tāpēc politiku saskaņotība ir svarīga, lai pievērstos sistēmu maiņai un uzvedības maiņai. Un ko tad te mēs varam darīt? Un es pievērsīšos arī KLP, zemēji un citiem jautājumiem. Mēs redzam, kā ar KLP reformu var daudz ko panākt Ja jūs jautājat, ko jūs gribat panākt, mēs varam teikt, ka mēs gribam nodrošināt ilgspējīgu uh, pārtikas ražošanu, runājot par uh, oglekļa pēdas nospiedumu un uh, gāzu emisijām, mums ir jāpievēršas arī jautājumiem par zemi un tās ražīgumu. Mēs varētu pievērsties gan bioloģiskai daudzveidībai, gan arī KLP reformai. Mēs varam nodrošināt, uh, piemēram, lielākus ienākumus lauksaimniekiem, bet ja mums ir jākombinē tirgus cenas, un citiem vārdiem sakot, ka lauksaimnieki var audzēt uh, produktus tuvu pilsētāju un salīdzinot uh, šo iespēju ar lauksaimniekiem, kuri dzīvo tālāk un kuriem ir grūtāk piekļūt eh, tirgiem, tad eh, jāsaka, ka viņiem arī ir ietekme uz vidi un šeit ir arī iespēja izvēlēties otro vai trešo variantu. Mēs negribam iejaukties uh, konkrētos jautājumos par ienākumu, bet mēs gribam sniegt uh, pierādījumus tam, kur varētu veikt uh, teritorijas plānošanu un izmantot uh, ražīgās zemes. Un mēs varam, varētu tad sniegt aktuālu informāciju par šiem jautājumiem uh, Un tad tika runāts arī par ūdeni un jārunā arī par to, kas izmanto ūdeni un kurš gūst labumu no tā. Mēs esam runājuši arī par biomasu enerģētikas sektorā. Biomasa, protams, aizņem konkrētu teritoriju un aizņem vietu, līdz ar to tā būtu viena no izvēlēm un šim jautājumam jāpievērš vietējām administrācijām. Un tagad es arī došu vārdu savam kolēģim, kurš atbildēs uz pārējiem jautājumiem, ieskaitot ekonomisku reakciju un tam līdzīgi. Si, Linda Makavan. I'm sorry. Yeah. Oui. You want to, you want to, yeah. Sorry, I, I didn't see that. Yes, if you want to speak. Okay, okay, sorry. In our, um... Mēs pētam divas lietas, kas ir saistītas ar šo jautājumu. Vispirms mēs pētam, kāda ietekme ir Eiropas politikām globālā mērogā. Tad mēs skatām skatāmies, kāda situācija ir ar zemi 144 noteiktās vietās. Te, te mēs pētām no zemes izmantošanas perspektīvas. Tad mēs nonākam pie tīrās atkarības. Un mēs esam izkalkulējuši, ka šeit ir 1,6 miljonu hektāru gadā, kur ir konstatēta šī atkarība tiešā ietekme, lūk, tādā veidā fiziski mēs rēķinam naudas ziņā, monetārā ziņā, arī mēs skaitam, bet šeit rodas jautājums eh, par to, kā šis reģions ir atkarīgs no globālā nospieduma. Šeit ir arī rietumu robeža, Amerikas Savienotās valstis, un es uzskatu, ka metoloģija, ko izmantojam, ir laba. Tomēr varbūt tā nevienmēr nodarši metoloģija mūsu dialoga sakarā. Tātad mums vajadzētu uzlabot mūsu kalkulēšanas kapacitāti saistībā ar nospiedumu, oglekļa nospieduma kalkulēšanu. Vēl tālāk par šo pašu jautājumu. Nākamajos mēnešos mēs strādāsim pie 27 resursu un rezultātu tabulas. Šeit mums būs dažādi rādītāji, piesārņojums, materiālas plūsmas, resursi. Un te mums pavērs ļoti interesanta perspektīva. Mēs domājam, kas tad gūs labumu no dabas izmantošanas. IKP mums ir primārie sektori, kas ir lauksaimniecība, zivsaimniecība, meži, un tas ir apmēram 3% no kopējā 27 valstu IKP, bet tad rodas jautājums, kas tad izmanto rezultāts, kas tiek saražoti lauksaimniecībā, zivsaimniecībā un mežsaimniecībā. Mēs šeit redzam saikni ar pārtikas apstrādi, ir mazumtirdzniecības sektors, sektors un tad šie ieguvumi kļūst aizvien plašāki. Mēs esam pētījuši šo jautājumu, mēs uzskatām, ka patiesais rezultāts trīs reizes pārsniedz mm, to, kas tiek reģistrēts IKP. Man tas ļoti interesē paskatīties, kas tad gūst labumu šajā ekonomiskajā ķēdē, kas tad galu galā tiek ražots. Tas ļoti interesants jautājums par eh, ieguvumiem. Makavānas kundze, tagad tiešām jums ir vārds. Es gribēju runāt par farmaceitisko jautājumu. Varbūt tas nav tieši saistīts ar jautājumu. Farmakovigilances e, likumdošana, kur mēs pieņemam septembrī, e, komisijai vajadzēja strādāt kopā ar EEA aģentūru, lai noteiktu, uh, tieši kādā veidā šīs farmaceitiskās vielas ietekmē vīdi. Komisija lūgus izpētīt šo lietu, šeit termiņa nav. Es meklēju vēl citātu. Vajadzētu varbūt pakonsultēties ar komisiju vispirms, vai komisija ir kontaktējusies ar vietas aģentūru, lai virzītu šo darbu tālāk. Tālāk šajā pašā uh, likumā ir prasīts, lai dalībvalsts atbalstītu un sadarbotos. Mēs tagad redzam, ka mūsu likumiskais pamats, mēs ļoti ceram, ka šāda sadarbība notiks. Uh, Paldies, Prodīkungs, lūdzu. Grazie. Grazie ancora alla direttrice. Paldies. Es arī esmu priecīgs sveikt aģentūras direktoru šodien šeit pie mums. Par jaunu lauksaimniecības politiku, par jauno KLP. Mēs uzskatām, ka šai politikai ir milzīga loma visā šajā lietā. Ir tīpaši šeit jāpiemin mūsu kopīgais kapitāls un arī tas, ka kopīgā lauksaimniecības politika arī sniegs ieguldījumu vides situācijas uzlabošanā. Es gribēju vaicāt par zemes resursa konservēšanu vai aizsargāšanu. Mums ir zemes aizsargāšanas direktīva. Diemžēl šī direktīva netiek īsti pareizi īstenota daudzās valstīs. Manuprāt, augsne arī ir ierobežots resurs, lai arī tas ir fiksēts vienā vietā konkrēta tomēr arī zemes nav pietiekami, un tas arī ir ar savu ietekmi globālā ziņā. Tāpēc mums vajadzētu arī pamatot, kāpēc mums ir noteikta zemes aizsargāšanas politika, tīpaši ņemot vērā jaunos izaicinājumus. Šie izaicinājumi ir ļoti dažādi. Mums ir klimata pārmaiņas un arī tas, ka ir lieti, kas ir daudz biežāk, lietas līdz daudz biežāk, nokrišņu skaits vispār ir lielāks. Un cilvēkiem arī vajadzēs pielāgoties šiem jaunajiem izaicinājumiem. Tāpēc ir nepieciešams arī virzīt ūdens resursus vajadzīgos virzienos, lai varētu mēs cīnīties pret zemes eroziju. Visi šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi. tiešām ir nepieciešams strādāt laukā, sargāt zemi un ir jāizmanto arī atjaunojamos energoresursus. Un ar augsni saistīts ir jautājums arī par, atliek, par atliekvielām. Atliekvielas rodas arī mežu sektorā un meža sektors arī ir jāuztur. Mēs redzam, kā rodas biomasa, ko mēs varam iegūt no meža, un palielinās arī meža ugunskrēku skaits. Šeit vajadzētu tādu konsekventu rīcību, kas nodrošinātu biomasas savākšanu, un šī darbība būtu jāizvērš konsekventi, jo biomasa ir ļoti svarīgs resurs, un šis resurs varētu dot arī lielu ieguldījumu mūsu cīņā pret klimata pārmaiņām vai mūsu adaptēšanās centienos klimata pārmaiņu situācijā. Vajadzētu tādu sistēmu izveidot, kur biomasa tiek pareizi ievākta. Uh, vajadzētu arī sistēmu, kur ūdens resursi tiek uzturēti, apsaimniekoti tādā veidā, lai mēs varētu vērsties pret zemes eroziju un lai mēs varētu izmantot dažādus kanālus, varbūt citas upes, veidot šo ūdeņu novadīšanu apzinīgā formā, lai būtu uh, mums tāds labvēlīgais loks, kas nodrošinātu augsnes apsaimniekošanu un uzturēšanu labā līmenī. Un tas, starp citu, viss ir pieminēts arī ziņojumā, un es uzskatu, ka tas ir ļoti pozitīvi. Paldies, Vitorijos. Profesors Skulos, lūdzu. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Un es gribētu jums arī pateikties par to, ka jūs aicinājāt man uz šo sanāksmi, lai es te varētu piedalīties. Es esmu gatavs ne, ne tik daudz uzdot jautājumus, kā informēt jūs kā pārstāvs biroja. Uh, Un šeit ir arī mans kolēģis Holzvig kungs, kas arī ir oficiālos amatos aģentūra. Un tā, kopš aģentūras izveides man ir jāsaka, ka šis konkrētais ziņojums nav tik ļoti optimistisks, proti, ka šeit nav tikai labā ziņa. Šis ziņojums nav ne balts, ne melns, šeit ir parastā pelēkā krāsa ar dažādām peliecīgajām nokrāsām. Tā ir tāda, tāda pelēka mozaīka. Bet kas ir šeit jauns un, un ko mēs varam apsveikt, tīpaši no parlamenta puses? Mēs varam apsveikt šī ziņojuma raksturu. Mēs sākam šos ziņojumu, veidojot, zīmējot kopainu, tālāk ir paskaidrojums, tad ir analīze un sintēze, tālāk ir izvērtējums, un izvērtējumā mēs cenšamies eh, ne tikai saprast šī fenomena simptomus, bet galvenais iemeslus, un tas ir pirmais mēģinājums izv izvērst ziņojumu šādā loģikā. Un es eh, nezinu, cik tālu mēs varam iet šajā analīzē, ņemot vērā aģentūras ierobežotos resursus. Bet es paceļu šo tēmu tāpēc, ka šis labais ziņojums nedrīkstētu kļūt par slazdu. Man rodas tāds sajūtas no šīm diskusijām, kas mums šeit ir, ka varbūt mēs gribētu uh, no aģentūras prasīt vienlaicīgi pārāk daudz lietas. Mēs gribam, lai aģentūra dod vadošas norādījumus politiķiem pašā augstākajā līmenī, lai varētu reaģēt uz komisijas priekšlikumiem attiecībā uz politikām, kas nevienmēr ir saskaņotas, un tajā pat laikā no mums grib, lai mēs vadītu arī valstis īstenošanas ziņā. Un šis uzdevums ir patiešām milzīgs. Un es domāju, ka aģentūra jau strādā pie šiem jautājumiem. Mēs tiešām cenšamies atrast līdzsvaru punktus ar visiem šiem uzdevumiem. Un šis aspekts nākotnes darbos mums ir jāpaturprātā. prātā jo vairāk mēs veiksim analīzes darbus, neraugoties uz ekscelento bāzi, kas mums ir ar Eironet. Mums ir ļoti daudz EPAS vides aizsardzības aģentūras. Tā ir mūsu bāze, mūsu pamats. Bet tagad jau mēs darbojamies plašāk, un sanāk, ka mums ir jāaizņemas vēl citi elementi, organizāciju elementi no citām organizācijām. Līdz šim mēs esam šo aizņemšanos paveikuši diezgan labi, izmantojuši esam daudz šādas palīdzības. Tāpēc parlamentam šobrīd ir ļoti svarīgi dot līdzekļus un piešķirt arī mandātu, un šim mandātam ir jābūt ļoti skaidri noformulētam jo mēs vēršamies pie organizācijām, kas sniedz mums statistikas datus. Mēs lūdzam, lai viņi sniedz analīzi un arī veids izvērtēm. Un mums ir jāsaprot, vai tiešām tas ir aģentūras uzdevums, un vai mums ir šis pilnvarums vai mandāts prasīt no citām institūcijām paveikt kaut kādus darbus. Jo ir nepieciešama visa šī statistika, lai būtu saliedēts kopskats. Jāsaka, ka šeit nav konkrētības, nav garantijas. Un tas ir ļoti svarīgs jautājums. Ja jūs gribat, ja parlaments grib to, ko jūs šeit izteicāt, un es tam piekrītu, jūs gribat, lai mēs savienojam vides datus ar ekonomisko statistiku, ar demografiskajiem datiem, ar veselības nozares datiem, tad mums mums vajadzīgi ne vairāk naudas līdzekļu, bet drīzāk mums ir vajadzīgs mandāts, vai mēs drīkstam to darīt. Un tas ir ļoti svarīgi. Tālāk par vēstījumu. Arī šajā ziņojumā mēs strādājam abstrakciju līmenī. Un šo abstrakciju līmeni nevienmēr administrācijas izprot. Un kāpēc? Uh, Tāpēc, ka mēs paļaujamies uz starpniekiem, kas skaidros reģionālām un vietējām iestādēm veidus, kā integrēt visas šīs lietas, kā kombinēt dažādas politikas. Un atkal, atkal mums ir nepieciešamas jūsu vadlīnijas, mums ir nepieciešams stiprināt kapacitāti un nevis trešās valstīs, bet šeit Eiropā ir nepieciešams stiprināt kapacitāti vietējām un, un arī reģionālām pašvaldībām. Ir nepieciešams ieiet dziļākos izglītības līmeņos. Mēs tagad ieejam tādā jomā, kur mēs nevaram vairs strādāt, kā iepriekš cilvēki nav apmācīti tādam darbam Mums ir jāuzķer šis, šī atpalicība, un nākamais ziņojums nebūs tik ļoti optimistisks, tā es to paredzu. Šobrīd mēs esam pārējais perioda. Mēs esam sākuši diskutēt pilnīgi par visu, nesaprotot pilnīgi neko, un tas ir ļoti, ļoti bīstam. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi izdarīt tā, lai aģentūras saņem gan mandātu, gan līdzekļus, gan arī vadlīnijas vadošas norādījumus, lai sniegtu vēl lielāku rezultātu. Paldies! Paldies, skolasa kungs, Makledes eh, kundze, varbūt atbildēsiet pirms eh, izsakot tādu noslēdzošo komentāru. Paldies par visiem jautājumiem un ļoti īsā formā atbildēšu. Prodī kungs runāja par augsni. Augsne ļoti svarīgs resurss, tā ir daļa no ekosistēmas, un ekosistēma ir mūsu diskusija centrā, ka mēs runājam par, eh, par um, resursu efektivitāti. Jums ir pilnīgi taisnība, taisiņā, ka mēs augsnes izpēti esam varbūt ierobežojuši, jo šeit mums ir bijis diskusija par augsnes direktīvu, kas, kas ir iebremzēsies. Uh, Um, mēs ļoti ceram, ka varēsim vērsties pie valstīm attiecīgajiem un risināt šo jautājumu. Pēc, div, tad, pēc septiņu gadu darba mēs beig beigās esam parakstījuši līgumu ar visas Eiropas ģeologiem, un tagad viņi sniedz mums savas kartes, un mēs uzskatām, ka tagad mēs varam izmantot ģeoloģiskas datus, kā arī augsnes apsekojumus. To pašu var teikt par atliekvielām, kas nāk no meža. Šeit arī ļoti svarīgi jāstrādā. Te ir resursu efektivitāte, bet no vienas puses, ja jūs fiksējaties uz vienu resursu, dažkārt jūs neparedzat kaut kādas seks, kas izriet no citiem aspektiem. Nu, tagad beigās gribētu teikt visiem lielu paldies. Es piefiksēju to, ko teica Skulas kungs. Bet varbūt vēl pēdējais, kāda ietekme ir Eiropas likumdošanai? Mums ir pierādījumi tādi, ka, ka ir tāda likumdošana, kas ir universāla visā pasaulē, bet no otras puses ir tāda likumdošana, EMAS, piemēram, un tā tālāk, kur mēs redzam, ka, kur Eiropa uh, ir ielikusi milzīgu darbu, lai īstenotu likumdošanu, bet šī likumdošana nedara, kad mēs runājam par eksportu un kad mēs runājam par konkurenci globālā mērogā. Lūk, e, šīs analīzes elements ir tāds, par ko vajadzētu padomāt, kādas ir barjeras un ko likumdošana varētu darīt, lai mēs varētu ilgspējīgi izmantot pasaules resursus un kā mēs varētu apvienot dažādus eh, elementus, līmeņus, lai nebūtu tā, ka būtu kaut kāda pretruna. Varbūt, ka pasaulē ir ISO standarts, kas ir tikpat labs kā mūsu Eiropas standarts. Mums ļoti daudz piemēru, kas to ilustrē. Priekšsēdētāji, liels, liels paldies par laiku. Man arī jāskrien uz nākamo vietu. Es gribēju pateikties kolēģim savam un visiem pārējiem. Es ļoti ceru, ka jūs labprāt lasīsiet mūsu ziņojumu, ne tikai to ievadu daļu, par kur runājam šodien, bet arī viss pārējās daļas. Paldies, Maglēdas kundze! Mēs ar prieku noklausījāmies jūsu prezentāciju. propose que nous, nous poursuivions. Labi, turpināsim darbu. Darba kārtība tagad mūs aicina pievērsties diskusijām par gaisa piesārņojumu un emisijas kvotām. Ir gaidām viedokļa apmaiņa ar komisiju par emisijas kvotu tirzniecību. Līdz ar to par šo tēmu aicinu izteikties Filipu Fransuā. Un tikmēr mēs gaidīsim mūsu kolēģi Kraumerkungu, gaidīsim līdz viņš ierodas. Ak tā, Kraumerkungs jau nāk, labi. Liels paldies, saka komisijas pārstāvis. Paldies visiem, es esmu Filips. Uh, Fransuā no emisiju uh, um, vienības um, vidas ģenerāla direktorātā. Vispirms gribētu atvainoties uh, manas uh, vadītājas vārdā. Viņi bija paredzējuši šeit būt jūsu vidū, bet veselības asaram dēļ nevarēja ierakties. Gribu pateikties jūsu komitejai, uh, vidas ģenerāla direktorāta vārdā, īpaši saistībā ar uh, dioksīdiem un to samazināšanu tehnoloģiskos procesos, jo īpaši saistībā ar emisiju direktīvu. Manu ievadu vārdu mērķis ir sniegt jums kontekstu saistībā ar šo darbu un arī pastāstīt par mūsu pētījumu galvenajiem rezultātiem. Šī pētījuma tika pasūtīta no vides ģenerāla direktorāta puses. Komisija ir izskatījusi iespēju attiecināt kvotirzniecību arī uz rūpniecības, uz rūpnie, rūpniecības objektiem. Un mēs to apspriedām, lai aizsargātu vidi Eh, kā tas mēs apspriedām, kā to varētu izdarīt, eh, taupot līdzekļus. Un, kad vien ir iespējams, mēs arī uh, iestājāmies par tirgus instrumentu izmantošanu. Mēs arī izvērtējām iespēju mm, pārskatīt 2008. 2007. gada direktīvu, IPPC direktīvu Un mēs uzskatījām, ka emisiju samazināšana varētu samazināt arī izmaksas industrijā un tādā veidā arī nodrošināt labumu eh, vides eh, un veselības nodrošināšanai. Tomēr tajā laikā 2007. gadā mēs secinājām, ka mūsu sākuma secinājumi pieprasīja tālāku analīzi, jo īpaši saistībā ar griezt noteikšanu un ar subsīdiju piešķiršanu. Tā tā laikā mēs nenācām klājā ar eh, tiesību aktu priekšlikumu, eh, bet mēs piedāvājam IPPC direktīvas pārskatīšanu. Bet mēs sagatavojām paziņojumu, kas nāca līdz ar šo priekšlikumu, izpētīt tālākus eh, rezultātus, kādas varētu nodrošināt šāda tirzniecības sistēmu, kvotu sistēmu. Un tagad šis pētījums ir tajā beigu stadījumā, un pēdējo pusotru gadu laikā mums bija iespēja savu pētījumu balstīt faktos, sazinoties ar iesaistītajām pusēm. Kā jau es minēju, mēs tagad esam šī pētījuma beigu stadijā, mēs, apvien, mēs tagad ievācam papildu informāciju. Es gribētu uzsvērt to, ka mēs pētījām uh, nevis kaut kādu papildu sistēmu, papildu prasības, bet gan to, kas aizsargātu pašreizējo pārbaudes sistēmu emisiju direktīvā tā saucamā ARED direktīvā saistībā ar kvotu tirzniecību. Es gribētu to uzsvērt, jo te ir bijuši daudz uh, pārpratumi saistībā ar mūsu darbu. Runājot eh, par izmaiņām, te eh, ir paredzēts izmaiņas IPPC direktīvā un eh, līdz ar to emisiju vērtības tiks noteik noteiktas atkarībā pamatoties uz konkrēto rūpniecības objektu. Un arī emisiju pārskat, direktīvas pārskatīt, pārskatītajā direktīvā atainosies šīs pašas vērtības. Un tagad es gribētu pievērsties diviem pētījumiem sīkāk. 2009. gadā mēs sākām divus pētījumus. Pirmais pētījums noslēdzās šī gada vidū, un otrais pētījums ir tāds kā turpinājuma pētījums, un tas tagad ir gala stadijā. Vispirms mēs skatījāmies uz vispārējo. Jo iespējamo emisiju kvotu tirzniecības sistēmas uh, ietekme E uz vidi un ekonomiku. Mēs paraudzījāmies uz apmēram 20 dažādiem scenārijiem saistībā ar emisiju kvotu tirzniecību. Otrais pētījums tā mērķis bija padziļināt analīzi attiecībā uz zināmiem ekonomiskiem faktoriem. Uh, tas attiektos uz uh, darba vietām, uz konkurētspēju iekšējā un ārējā tirgu. Kopš šī gada vidus ir pieejami rezultāti pirmajai analīzē, un tur tika secināts, ka, ka samazinājums tiks, tiks panākts ar emisiju direktīvas pārskatīšanu, taču izmaksas varētu būt daudz mazāk. Un uh, līdz ar to šī direktīva ir vēlamāk. Tālāk pētījums norādīja uz to, ka gaisa piesārņojuma uh, augstākās vērtības uh, varētu nodrošināt uh, šādu prasību ievērošanu. Taču man jānorāda, kādi šeit e, tika izmantoti instrumenti. Mums, to, mums, mums šeit bija jārēķinās ar zināmiem ierobežojumiem, un līdz ar to arī te secinājumi varētu būt nevisai precīzi. Un pirmā pētījuma pamats secinājums bija tāds, ka sadalot e, e, šīs izmaksas dažādās nozareis un dalību valstīs, šis sadalījums būs tiešām atkarīgs no tā, kā šī sistēma ir izveidota, jo īpaši saistībā ar šo piešķiršanas metodu, vai tā būtu brīvā piešķiršana vai uh, aukcijons. Un otrais pētījums tālāk skatīja, pētīja uh, Uh, ietekmi uz uh, ekonomiku. Un te atkal liela uzmanība tik pievērsta šim, šai sadalījuma metodei, run, runājot par ietaupījumu un uh, finanšu izdevumu sadalību pa nozarēm. Otrajā pētījumā arī atainojās, ka patiesībā uh, ieteikumu uz ekonomiskajiem rādītājiem šī ieteikuma būs neliela, piemēram, attiecībā uz uh, darba vietām un uz elektrības cenām. Vēl es gribētu uzsvērt to, ka mēs iesaistījām dažādas interesētās puses visa procesa gaitā, apspriežot emisiju, kvotu, tirzniecību te izskanēja daudzi argumenti no iesaistītajām pusēm, un eh, š, tas eh, tiešām palīdzēja Eiropas komisija veidot savu atzinumu. Un, protams, mēs zinām arī, ka Eiropas parlamentu interesē šī tēma saistībā ar emisiju kvotu tirzniecību un ar uh, rūpniecības emisiju direktīvu. Un nobeigumā es gribētu sacīt, ka tagad mēs uh, esam beigu stadijā ar savu analīzi. Nu, tā analīze drīz tiks uh, pilnīgi izveidota. un drīz vien tiks pieņemts lēmums par šo direktīvu, un tā mēs būsim skaidru iespaidu, uh, cik, uh, kāds ir iespējas ar uzliekošos ierobežojums. Paldies par uzmanības un gatavs atbildēt tālākiem jautājumiem. Lielas paldies, Krāmerkungs, lūdzu. Jā, liels paldies, priekšsēdētāji. Labvakar. Es gribēju izteikties tāpēc, ka, ka te ir IPPC direktīvas ziņojuma pārskats, pārskats, un es šo ziņojumu sagatavoju, un tas ziņojums tikko tika pabeigts, un man ļoti interesē, ko komisija ir paredzējusi darīt ar piesārņojumu, kādus instrumentus tā izstrādā. Man te ir daudz kritisku jautājumu. Es esmu noklausījus komisijas, paskatījus komisijas ziņojumu, un, ja es pareizi saprotu, mēs vēl ar vienu. Eh, mēs esam tajā fāzē, ka mēs eh, veicam visās analīzes, ieteiks novērtējums, un mēs vēl neesam tuvu tiesību aktam. Man jāsaka, te atklāti, es neesmu pret visu šo procesu, taču es esmu ļoti skeptisks, kritisks. Jo kāpēc tā? Tāpēc, ka mums ir emisija direktīva, tā nav guvusi gaidāmo rezultātu. Nu, labi, mēs to esam mainījuši, ieguldot daudz darba tajā, mēs šo direktīvu esam grozījuši, un te ir liels progress, kas savā ziņā ir guvis panākums. jo mēs esam ierobežu, ieviesuši ierobežojums, neļaujot novērsties no labās prakses paraugiem. Tātad tagad šīs direktīvas efektivitāte ir jāpierāda. Ir daudz dažādu iespēju. Mums ir jāpārbauda šie aspekti. Un mums ir jāroda atšķirīgi apsvērumi un argumenti tiem, kas vēlas uh, Tātad tie cilvēki, kas grib izvairīties no šī apstiprinājuma procedūras, viņiem jārod daudz argumentu. Nu, vēl ir arī daži dalībvalsts, kas IPPC direktīvu nav īstenojuši praksē. Un mums ir jāraugās, vai mēs varam izmantot esošos tiesību aktus, lai īstenotu labākās prakses piemērs. Un te runājot par maksimāliem vērtībām industriālajai ražošanai, te ir jānodrošina, lai šie ierobežojumi tiktu ievēroti. Te ir daudz darāmā, un komisija tomēr neuzskata to par pietiekamu. Bet citas starpā, un es pievēršos komisijai, es gribēju uzdot jautājumu Kā mēs varam noteikt tādas maksimālās vērtības emisijām labākajā gadījumā pamatojoties uz labāko praksi? Tātad mans jautājums ir tāds, kā šī sistēma var darboties, tad ja dedzināšanas um, objektiem uh, ir, ir ierobežojumi un kā tas var darboties līdztekus emisiju kvotu izniecībai. Es nesaprotu, kā tas iespējams, kā mēs varam strādāt ar dalību valstīm, kurā, kad tiek izstrādāt tik daudz tiesību akti, mēs esam uzlikuši ierobežojums emisijas kvotu izniecībai. Nu, tad mums ir šāda sistēma, ja mēs redzam, ka šī tā darbojas, uh, tad kāpēc mēs to gribam mainīt? Vai varbūt komisija vēlas, lai emisijas kvotu tirdzniecības tiesību akti nomainītu nacionālos tiesību aktus. Un no otras puses, jāsaka, ir vēl ir tāda reģiona pasaulē, kur ir pozitīva pieredze ar emisijas kvotu tirdzniecību šai jomā, un es to esmu sīkāk paskatījis. Un te to tiek gūt panākumu, tāpēc, ka viņi strādā reģionālā uh, līmenī, bet, ja es jūs pareizi saprotu, jūs runājat par tādu Eiropas Savienības aptvērumu sistēmu, un te ir arī runa par CO2 emisijas kvotu tirzniecību. Mums ir pieredze ar to. Tiesība aktos nebija paredzēta godīgi, kvo, godīgs kvotu sadalījums pa dažādām iesaistītajām pusēm. Un kāpēc, lai attiecībā uz gaisa piesārņojumu kvotu tirzniecība te būtu labāka? situāciju. Kā to var nodrošināt, ja dalība valstīs ir pilnīgi atšķirīga izējas situācija? Ir dalība valsts, kā es jau norādīju, kurās tiesību aktos jau ir daudz panākt šajā jomā, un ir atkal tāds, kur nav darīts pilnīgi nekas. Kā mēs varam nodrošināt to, ka tiek eh, noteiktas eh, augstākās vērtības CO2 un NOx, un kā mēs varam te pieprasīt pamat uh, izvirzīt pamatprasības. Un vēl viens jautājums. Eiropas komisija debatīs par IPPC vienmēr ir izteikusies par integrēto pieju. Mēs zinām, ka rūpniecības eh, pārstāvjiem ir savas bāžas un ir arī gaisa piesārņojums kas ir ļoti liels, bet var arī lietas, kas notiek tepat uh, uz zemes. Un tad ir secināt, tad, ja jūs mazināt viena veida kaitīgo vielu, tad bieži vien tas nozīmē, ka jums ir jāpalielina citas bīstamās vielas koncentrācija. Vai te, te varētu panākt kaut kādu vienošanos saistībā ar šo integrēto pieeju? Tā tad ir trīs specifiski jautājumi, kā jau es sacīju Es tiešām ceru, ka komisija nevēlēto šeit sniegt tādu ātru paviršu atbildi, bet tiešām kārtīgi ir gatava izsvērt, kā šis pies, piesārņojuma jautājums risināms Eiropas Savienības tiesību aktos. Man vēlas izteikties četri cilvēki - Arsenis, Restrusī Linda Makavan, kā pēdējā, un tad vēl bija divi, divi deputāti, kas gribēja izteikties. Tātad jūs gribat izteikt par šo jautājumu vai par nākošo? Tātad jūs runāsiet par 17. punktu. Mēs runāsim par septiņu, tā pašā laikā mēs runāsim par septīto punktu, par kur mēs bijām gatavi runāt rīt. Skilakakis kungs, jūs esat referents par šo tēmu. Tas ir par šo pašu jautājumu. Grota kungs, katram pa divām minūtēm, līdz ar to šis runātāju saraksts ir slēgts, jo mums vēl būs jārunā par citu tēmu. Tāda kritons ar sēniņš lūdzu. Madame la Présidente, um, I would like to... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu uzdot jautājumu komisijai, vai, ir, vai tā ir kaut kāda mērķa saistībā ar e, NOX emisijai, un vai tur ir kaut kā, kaut kā tas ierobežo siltumnīcas e, efektu izraisošo gāzu izplatību saistībā ar CO2. Also, going further, we, ha, we know that there are many failures in the... M mēs zinām, ka šajā emisiju kvotu tirzniecības jomā uh, ir bijušas arī neveiksmes. Kā mēs varēsim izvairīties no šādām neveiksmēm, ņemot vērā arī sēra un slāpekļa oksēdu jautājumu? Paldies! Euh, Vesjaber. Siežan Vesjaber. Vaisgēbers kundze, paldies! priekšsēdētāji, es gribētu pievērsties arī Krāmera kunga teiktajam. Tā ir tiesa, ka sēra un uh, slāpekļa oksīdu emisijas pēdējos gados rūpniecības jomā ir samazinājušās, bet tomēr tās turpinās. Mēs nesen pieņēmām direktīvu par rūpnieciskajiem emisijām. Tas nozīmē, ka NOx emisijas tiks samazinās par 45%. Un tas nozīmē, ka tādējādi mēs varam pievērsties mērķiem, kas ir vērstas uz gaisa kvalitātes uzlabošanu. Ieinteresētās puses arī NVO un uzņēmumi kā dalībvalsts ir izteikušas bāžas par rentabilitāti un, un šādu emisijas kvotu tirzniecību Eiropas Savienībā. Man ir divi jautājumi. Pirmkārt, kas notiks ar šo jauno sistēmu un kāda ir tās pievienotā vērtība pārmainot to no noteiktiem skaitļiem uz eh, emisiju kvotu tirsniecību. Vai šo dažādo sistēmu rezultātā neradīsies papildus sloks? Pat ja jaunā sistēma būtu veiksmīga, uh, Un, ja ir izstrādāts stratēģijas saistībā ar gaisa piesārņošanu, es neuzskatu, ka jūs runājāt ļoti pārliecinoši. Es atbalstu Krāmeru kunga teikto. Paldies. Uh, monsieur uh, eh, Oreste Rossi. Oreste Rossi kungs, lūdzu. Paldies, priekšstādētāji. Man ir pāris komentāru. man joprojām rada bažas tas, kā kvotas tiek pārvaldītas. Es negribētu, ka notiktu finansiālas spekulācijas šajos tirgos. Tieši tāpēc ir jānodrošina attiecīga apmaiņa, kura attiecīgi arī tiek pārvaldīta. te ir jārunā arī par atvasinājumiem un finanšu instrumentiem, kur tiek ņemta vērā arī pamatvērtība. Un te nedrīkst aizmirst arī dalību valstu izvēli. 50% finansējuma no emisiju kvotu pārdošanas tiek izmantotas enerģētikas un vides izdevumu sekšanai. Tas, protams, ir atkarīgs no dalību valstīm, kā tās izlems izmantot atlikušos 50%. Tām ir jāinformē komisija par savu pieņemto lēmumu. Un ir svarīgi paskaidrot, kā tas tiek izdarīts. Šis, šie 50%, kas veido diezgan ievērojumu summu, uh, ir uh, kaut kas tāds, ko komisija nepārauga. Vai komisijā ir kāds priekšlikums šajā sakarā? Oui? I, I would like to make. Nākamais runātājs. Man arī ir vairāki komentāri atsaucoties uz EPS um, mehānismu izmantošanu līdz šim. CDM sektorā mēs esam saskārušies ar problēmām emisiju kvotu tirzniecības jomā. Šādas problēmas ir arī citās nozarēs. Šodien komisija teica, ka pirmo reizi tiek uh, aprakstīts par to, kurš būs atbildīgs par tirgus uh, dažādiem uh, jautājumiem, kas netiek attiecīgi ieviesti, un vai tas būs konkurentspējas ģenerāldirektorāts, kas būs galvenais atbildīgais. Mums ir vairāk jautājumi par šo skēm, schēmu, kas uh, ir paredzēta emisijas kvotu tirzniecībai. CO2 emisijas ir uh, piemērotas tirzniecības sistēmai sēra un slāpekļa oksīdu sakarā mums ir uh, vairāk iespējas risināt šos jautājumus vietējā līmenī nekā attiecībā uz CO2. Mums ir jābūt ļoti precīziem, pirms mēs sākam veikt šos pasākumus. Mums ir jāizpēta arī citas iespējas Pirms mēs pievēršamies emisiju kvotu tirzniecības sistēmai. Mums vismaz ir jārod risinājumi emisijas kvotu tirzniecības problēmām. Paldies! Monsieur Grote. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Äh, wir haben bei der Einbeziehung des Flug Mm, Grūtas kungs, paldies. Arī gaisa transports ir um, iesaistīts emisijas kvotu tirzniecībā. Mēs esam arī sasnieguši rezultātus pēc pieliktajām pūlēm. Komisija ir nākusi klajā ar priekšlikumā saistībā ar NOX. Mani pārsteidz Grāmera kunga komentārs par pievēršanos rūpniecības nozarēm. Es gribētu saņemt atbildi par to, kas ir sagatavots rakstiski ar ēnu referentiem un kāda reakcija uz šiem priekšlikumiem būs Eiroparlamentā. Runājot par CDM, kolēģis jau minēja, ka mēs esam pieredzējuši dažādus kropļojumus sarunās par šo tēmu, arī runājot par uh, CO2 emisiju kvotu tirzniecību. CDM ir ļoti labs uh, instruments ilgspējīgai attīstībai, bet šeit mēs runājam par starptautisko kontekstu. Es gribu dzirdēt no komisijas, kādi priekšlikumi tā ir. Mums ir jānovērš dažādi trūkumi CVM jomā. Es gribētu lūgt komisijai pēc iespējas eh, īsāk un kodolīgāk atbildēt. Okay, thank you very much. Paldies. Es mēģināšu atbildēt uz uh, lielāko daļu jautājumu. Un citi jautājumi attiec uz maniem kolēģiem attiecībā uz jautājumu par to, kā emisijas kvotu tirzniecība darbosies paralēlī sistēmai par um, emisiju vērtībām, es gribu teikt, ka mēs esam izpētījuši sistēmu, kura aizstās prasību, uh, izmantojot BTA vērtības es domāju, ka šī noteikti nebūs paralēla sistēma, kuru mēs izskatīsim. Tomēr, kā jau es norādīju savā prezentācijā, varētu rasties nepieciešamība saglabāt vai izstrādāt uh, minimālās garantijas, kuras uh, varētu pievērsties uh, emisiju vērtībām. Līdz ar to te varētu būt vietējās vai reģionālās gaisa kvalitātes problēmas. Vietējais piesārņojums, protams, rada bažas, un tam mums ir tālāk jāpievēršas, jo pašlaik mēs nevaram eh, nonākt pie ļoti skaidra secinājuma šajā sakarā. Runājot par apjomu, mēs esam pievērsušies vairākiem scenārijiem un pētījumiem reģionālajā jomā. Mēs esam izskatījuši vairākas iespējas. No paša sākuma mēs esam norādījuši, ka šai sistēmai jābalstās uz Eiropas noteikumiem, uz Eiropas Savienības noteikumiem. Jo lielāks ir e emisiju kvotu tirzniecības reģions, jo šī sistēma varētu būt rentablāka. attiecībā uz dažādiem sākuma punktiem un uh, potenciāli sodīt tādu agrīnu rīcību, ir svarīgi uzsvērt, ka no paša sākuma mēs esam pievērsušies sistēmām, kuras varētu sasniegt to pašu vides ambīciju līmeni, kādu mēs gribējām sasniegt rūpniecības emisiju direktīvā. Šīs direktīvas rezultāts um, parasti ir balstīts arī pētījumos, un mēs esam salīdzinājuši uh, potenciālo emisiju kvotu tirzniecību rezultātus. Neskatoties uz to, kuru scenāriju izvēlēsimies, mēs sasniegsim to pašu vides ambīciju līmeni. Kopēji emisiju ierobežojumi ir jābalsta uz kopējo BTA ieviešanu. Šeit mēs uh, runājam par vispārējo līmeni, un tas būs ierobežams, kas uh, noteikts vides uh, ambīciju. Te mēs arī nenosakām vidējo kvotu cenu. Tālāk par integrēto pieju un jautājumu par rūpniecības emisiju direktīvu jāsaka, ka šie SOX un NOX um, līmeņi tiks saglabāti. Šeit ir jārunā par dažādiem ierobežojumiem un nosacījumiem. Mēs arī pilnīgi apzināmies, ka emisiju kvotu tirzniecība attieksies arī uz sistēmas maiņu. Un šajā posmā mēs arī pievēršamies um, pētījumu rezultātiem, un mēs arī saņemam komentārus no interesētajām pusēm. To visu mēs ņemsim vērā, pirms mēs pieņemam lēmumu vai izmantot šādu sistēmu. Un tagad uh, par sistēmas pievienoto vērtību un ko komisija par to domā es gribu teikt, ka no paša sākuma jau mēs pievērsāmies sistēmai, kas novedīs pie augstākas rentabilitātes, sasniedzot to pašu vides ambīciju līmeni. Mēs arī izskatījām iespējas, kā to veikt daudz rentablāk. Un tieši tāpēc ir jāsāk pētījuma darbs un jāpievēršas dažādu scenāriju ietekmei. Jā, tas arī viss no manas puses. Paldies! Paldies, un es gribētu ierosināt, tā kā šī tēma ir saistīta ar nākošu, tad varbūt mēs eh, izskatot 23. Eh, punktu rīt varētu iekļautīt arī 7. punktu. Un tas ir saistīts ar Eiropas Savienības tiesību aktu vidas jomā īstenošanu. Un es dodu vārdu tad nākošajam runātājam no komisijas, no Eiropas komisijas. Un runājot par kredītiem. Um, jāsaka, tas bija klimata un enerģētikas pakotnē, ko komisija uh, arī sagatavoja, lai pievērstos startautiskiem kredītiem, kas uh, tiks īstenos no 2016. gada 1. janvāra. Kā jau komisārs pagājušā nedēļā parlamentā paziņoja, ka komisija ir gatava nākt klajā ar priekšlikumu. Tagad mēs esam nākuši klajā ar šo priekšlikumu par um, kredītiem, kas tiks uh, piemēroti uh, Eiropas Savienībā no 2016. gada 1. janvāra. Šeit, šajā periodā tiks uh, in, ieviesti 25 projekti. Un šeit uh, mēs pievēršamies arī CDM kredītiem. Mēs esam publicējuši arī ietekmes uh, rezultātus un arī uh, um, dažādas jautājumas un atbildes. Kā komisārs Hedegārds teica, um, mēs uh, atbalstām starptautiskos centienus cīnīties, cīnoties pret uh, klimata pārmaiņām, un mūsu ietekmes rezultātā ir teikts, ka Eiropas oglekļa cena netiks ietekmēta. Runājot par uh, tirgus uzraudzību, Eiropas parlaments iesniedza um, lūgumu komisijai, lai tā izpētītu tirgus uzraudzību, un tas attiecas uz direktīvas 12. pantu. Komisija pašlaik sagatavo paziņojumu par šo jautājumu, ko parlaments saņems pēc pāris mēnešiem. Runājot par mērķa cenu, ko, jāsaka, komisijai nav šādas mērķa cenas. Tas ir instruments, kas sasniedz samazinājuma mērķus, un kā jau ir teikts komisijas paziņojumā, recesijas sekas nozīmē, ka lētāk būs sasniegt 30% samazinājumu. Pašlaik mums ir šīs saistības par 20%. Puse no visām emisijas kvotu tirzniecības ieņēmumiem ir jāizmanto uh, dalību valstīm, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām. Par šīm saistībām vienojās valstu vadītāji. Dalību valstis ziņos par šiem pasākumiem un komisija attiecīgi sagatavo ziņojumu parlamentām. Mēs raudzīsimies, kā viss notiek šajā ziņā, un parlaments arī to darīs. Runājot par aviāciju, vadības saka, ka tās izmantos 100% Uh, emisijas kvotu tirzniecības ieņēmumu, lai cīnītos uh, pret klimata pārmaiņām. Un par šiem 50%, kas tika minēti un kas paliktu mm, dalībvalstu rīcībā, dalībvalsts, protams, varētu ziņot par to izmantojumu. Bija runāts arī par NOx emisijām no aviācijas. Es atceros, ka tika pieņemtas saistības par šo jautājumu. Mana nodaļa strādā par aviācijas emisijas kvotu tirzniecību pašlaik. Man nav, diemžēl, nekas sakāms par NOX, bet mēs šo jautājumu katrā ziņā neesam aizmirsuši. Paldies. Lūdzu, nākamais runāt. Es ļoti, ļoti īsi. Jā, es būšu ļoti īsi. Vispirms es gribētu pateikties komisijai par ļoti ātro virzību. Paldies komisārim, komisārai par to. Un es gribētu vēl kolēģiem pateikt, ka uh, atdevus investīcijām ar kapitāla izmaksām 10% ir 78 reizes, tad atdeve uz kapitālu ir 78 reizes. Tas ir saskaņā ar komisijas izvērtējumu. Tas, ko mēs teicam, tas izrādījās pilnīgi taisnība. Un vēl visos gadījumos šie destrukcijas projekti iziet pa nulēm pēc gada. Tātad visi šie projekti, par kuriem mēs runājam, tie jau ir ienesuši ļoti daudz naudas, tāpēc mums kā komitējiem un parlamentam ir jādara viss, ko varam, lai līdz 2000. 2012. gadam paveiktu to, kas paredzēts. Komisija ir izdarījusi to, kas viņai bija paredzēts, un tagad ir mūsu laiks rīkoties jārunā ar dalībvalsti. Žarbrandīkungs, jā, ļoti īsi priekšsēdētāji. Kā jau mans kolēģis Kilakakis jau teica, arī mēs atbalstam uh, komisijas soli, bet joprojām mums vēl ir divu gadu pārtraukums sistēmā, un es tagad domāju par to, kā sekt šo tukšo vietu. Un viens veids, un es jau tagad izdaru spiedienu uz savu valdību, Un tad, tad ir tāda iespēja, ka, ja komisija grib runāt par šo lietu ar, piemēram, organizāciju Business Europe, Varbūt varētu ar viņiem parunāt, jo viņiem ir jāsaprot, ka tā ir tāda tukšā vieta esošajā likumdošanā, ka tas nav paredzēts tā, nav paredzēts šāds blakus efekts veidot. Un viņiem ir jāgrib vienoties kaut kādīgi, lai viņi no savas puses uh, aicināt visu sabiedrību neiesaistīties HPS eh, schēmā, kas nav sakārtota, vai komisija plāno kaut ko darīt. Priekšsēdētājs varētu lūdzu īsi atbildēt šo jautājumu par HFC. Eh, kopš komisāra Hedegārde augustā paziņoja par to, ka komisija gatavo priekšlikumu, mēs esam saņēmuši ļoti daudz ieinteresēto pušu ieguldījumu. Arī Business Europe ir devusi ieguldījumu. Viss šīs idejas eh, caurskatāmības labad ir komisijas websaitā. Uh, Un tad redzēsiet šai lapā, ka Business Europe varētu teikt, ka īpaši neatbalsta komisijas priekšlikumu esošajā formā, tāpēc mēs gaidam, ka dialogs turpināsies. Tad komisija vēl ir izteikusi priekšlikumu par to, ka varētu kopienas pasākumu īstenot agrāk par 2013. gada janvāru. Tomēr šis termiņa jautājums ir dalībvalstu ziņā. Komisija nevar lūgt kaut ko darīt pirms 2013. Eh, gada janvāra. Priekšsēdētāji, jāpaldies. Varbūt tagad mēs varētu ķerties pie pēdējā jautājuma, kas mums ir darba kārtībā. Kas... Tad mums ir politiskie mērķi un budžeta jautājumi pēc 2013. gada Es gribu dot Žerbenžanam Žerbrandī kungam, kur viņš ir atzinuma autors. Paldies, priekšsēdētā. Tātad pats pēdējais, pats labākais paliek uz beigām. Katrā ziņā es priecājos runāt to kolēģu priekšā, kas vēl šeit ir palikuši. Tad par to, cik svarīgi ir veidot jauno finanšu perspektīvu Ko mēs šeit darām? Mēs šeit veidojam finanšu ietvaru līdz 2020. gadam. Un dažreiz uh, runājot par šo sistēmu, kas ir statistika, tas man atsauc, mm, statiska, atsauc atmiņā piecgadu plānus, kas eksistē, protams, savienībā, tikai tagad mums tas termiņš ir savādāks, ir desmit gadu un tā tālāk. Un lūk, tāda stat, statika šeit ir novērojama. Mēs rīkojamies ar daudzas līdzekļiem, kas tika piešķirti kaut kad senā pagātnē. Lūk, tā darbojas sistēma. 2005. gadā tika pieņemts lēmums par to, ko mēs tērēsim tag no tagad, no šī dienas datuma, teiksim, līdz 2013. gadam. Un tāds plānojums, kas varbūt nav īpaši veiksmīgs, un tagad Eiropas parlamentam ir jāsāk strādāt, un tieši tāpēc tagad mēs strādājam arī ar padomi, lai izveidot ietvaru nākamajām finanšu perspektīvām. Bet tagad Es atgriezīšos pie savu ziņojumu, diemžēl tas ir pieņēja, pieejams tikai angļu valodā, bet eh, šeit ir eh, dažādi vārdi, kas figurē man ziņojuma tekstā. Ko es gribu teikt? Man nebija īpaši daudz laika. Un tas nozīmē, ka es lūkšu, lai jūs man atbalstat. Un es domāju par to ziņojumu, ko rakstīs arī kolēģis Garīga, darbojoties attiecīgajā komisijā. Eiropas parlaments strādās pie šiem jautājumiem. Mums ir arī kolēģi mūsu komitejā, kas strādā ļoti aktīvi ar finansiāliem jautājumiem. Un ļoti ceram, ka vides komitejas viedoklis arī tiks respektēts. Varbūt mēs nevarēsim apspriest katru atsevišķo budžetu līniju šajā ziņojuma projektā. Drīzāk es gribēju runāt par nākotni gribēja aprakstīt vīziju, mūsu ideālu finanšu perspektīvu ziņā. Es ļoti ceru, ka mēs varēsim pavirzīt tālāk vidas jautājumu risināšanu. Un arī vīdes aģentūras pārstāves eh, ziņojums arī apliecina to, cik svarīgi strādāt ar vides jautājumiem, un arī tas, ka vides jautājumi ļoti cieši saistīti ar ļoti daudzām, daudzām citām jomām. Un par to mēs atgriežamies, tad, kad mēs runājam par reformām, par KLP, zivsēmniecības uh, reformu, uh, par to, ka ir jāintre, jāintegrē viss un ka ir jāsaist sektori kopā. Un visos šajos citos sektoros vides jautājumi noteikti ir jāiestrādā iekšā. Un tad mēs vēl strādājam ar subsīdijām. Mēs negribam, lai sniegtās subsīdijas izdara ļaunumu videi. Šeit nav nekā tāda jauna. Mēs esam G20 par to runājuši arī Nagojā, esam pasvītrojuši atkal un atkal mūsu mērķus. Bet par otro pīlāru. Es varētu atkārtot eh, Billu Klintonu. Tā ekonomika, tā tak ir ekonomika. Eh, dumiķi tā teica savulaik eh, savā slavenajā frāzē Klintons, un esmu pārliecināts, ka veiksmīgs uzņēmums ir arī ilgspējīgs uzņēmums, un um, šodien jau mag Kleides kundze runāja par tehnoloģijām, par zaļajām idejām, par kaut ko tādu, kas darbojas Eiropā un nedarbojas Ķīna. Bet Ķīna nevar sacensties ar mums darba spēka cenu ziņā. Tomēr viņi spēj konkurēt ar mums tehnoloģiju ziņā. Un, ja, mums, ja mēs neko nedarīsim, mums radīsies milzīgas problēmas. Es domāju, ka nākotne mums ir jāstrādā ar ilgspējas jautājumiem, jārisina ierobežoto resursu jautājums, izēvielu jautājums. Šeit ir jārunā ar Ķīnu, izēvielas un preces kļūs aizvien dārgāks. Tad vēl ir minerālie resursi, dažādi izrakteņi, kurus iegūt ir aizvien grūtāk. Un ja mēs ieskatāmies 40 pašu svarīgāko izēvielas sārakstā, tad mums ir jāsaprot, ka mums Eiropā jau jākļūst ļoti uzmanīgiem. Un vēl vides likumdošana kļūst aizvien stingrāka. Un likumdošana ir kā virzītājs spēks ekonomikai. Piemēram, Unilever nesen teica, ka 2020. gadā Viņi grib panākt tādu ilgspējīgu attīstības fāzi savā uzņēmumā. Šeit nav saikne tikai ar izēvielu cenām, šeit ir saikne arī ar patērētāju pirktspēju. Patērētāji ir boikotējuši daudzus uzņēmumus, piemēram, Nestle. Viņi ir likuši uzņēmumiem mainīt savus izstrādājumus. Uh, Lūk, tādas man ir domas, un es gribētu redzēt, lai šīs idejas būtu atspogļots arī parlamenta rezolūcija. Gal galā mūsu perspektīvas ir saistīts arī ar finansēm. Vides budžets Eiropā ir diezgan mazs, apmēram 450 miljonu eiro gadā. Tas ir tīrais sīkums un ir nepieciešams daudz vairāk, ir īpaši tad, ja mēs ieskatāmies savā vēlmju sarakstā. Dalībvalsts uzskata, ka mums ir nepieciešami 5,5 miljardi, un Kopenhāgenā arī tika doti solījumi, dažādi solījumi par mēža uh, sistēmas atjaunošanu, cīņu pret deforestāciju 18 miljoni te ir nepieciešami. Un mēs nevaram visu finansēt no Eiropas budžeta. Un visu nevar panākt ar valsts naudu, ir nepieciešami arī privāta sektora ieguldījumi. Es savā rezolūcijas projektā neminēju visus šos ciparus. Galvenais ir izdarīt tā, lai Eiropa būtu spējīga iegūt pietiekami daudz finansiālo resursu, lai mēs varētu izpildīt savus uzdevumus. Jūs varat komentēt šo ziņojumu projektu. Es šeit runāju tikai par vienu elementu nākamajā rezolūcijā. Es zinu, ka arī citas komitejas dos savu ieguldījumu. Interesanti dzirdēt jūsu komentārus par šo ziņojumu. Paldies par šo pārskatu. Dan, lūdzu, tev vārds. Es gribētu pateikties referenta kungam par šiem ievadvārdiem. Paldies arī par padarīto darbu. Es domāju, ka šodien ir īstais brīdis runāt par šo ziņojumu tieši uzreiz pēc Makleidas kundzes stāstījumu par eh, skatu uz vidi 2010. gadā, par eh, progresu ziņojumu. Šeit ir ļoti daudz lietas, ko mēs varam ņemt no vidas aģentūras darba un integrēt šajā ziņojumā. Un es esmu gatavs arī izteikt priekšlikumus, kā uzlabot šo ziņojumu. Principā zinu, ka ziņojums ir labs. Es atbalstu šo ziņojumu un arī referentu pieeju es atbalstu, bet tomēr man ir vairāk ierosinājumu par to, kā mēs varētu vēl vairāk uzlabot šo jau tā labo ziņojumu. Mums vajadzētu pasvītrot ziņojumā. Ka mēs Eiropas Savienībā strādājam saskaņā ar finanšu perspektīvām mums ir ilgtermiņa ekonomiskā plānošana. Daudz ilgāka termiņā mēs plānojam salīdzinot ar vienu atsevišķu valsti. Un ļoti bieži tas, ka plānošanai ir pārāk īsts horizonts, tas izraisa problēmas. Un bieži tā, ka katru gadu ir jauna politika. Eiropas Savienībā arī tā ir, tomēr mūsu pieeja ir tāda fundamentālāka, ilgspējīgāka. Mums ir fundamentāls reformas, tāpēc arī nepieciešams fundamentāls struktūras. Un tas mums ir jāizmanto, jo, ja mēs pieņemam kādu sliktu lēmumu, kas ietekmē negatīvi vidi, tad mēs cīnāmies ar ļoti nopietnām sekām. Precīzāk runājot, es domāju, ka mums ir jāuzsver tas, ka Eiropas budžets nevarētu atbalstīt pasākumus dalībvalstīs, kas e, ir ar negatīvu ietekmi uz vidi. Un šodien mums ir ļoti daudz tādu negatīvu piemēru, kur mēs redzam, ka Eiropas nauda tiek izmantota e, projektu finansēšanai, kas ir pretrunā ar vides un klimata mērķiem. Un tas ir pamatu, pamats mūsu pieeja nedrīkst šādi izmantot naudu. Un vēl Kā mēs varētu izmantot mūsu resursus, kā mēs varētu izmantot tos kā pozitīvu instrumentu, lai tiešām panāktu reāls izmaiņas dalībvalstīs? Es šeit domāju par KLP, lauksaimniecības politika. Tā ir tāda joma, kur mēs noteikti varam meklēt iespējas. Varbūt varētu konkrētāk formulēt mūsu priekšlikumus, proti, ko mēs varētu darīt. ko mēs varētu darīt, lai ieviest nosacījums. Mēs piešķiram finansējumu, ja tiek izpildīti šādi un citādi nosacījumi. Es eh, zinu, ka runājot par ziņojumu, vienmēr mēs atramies pret daļām, cik detalizēti mēs varam rakstīt, bet par KLP noteikti būtu jāpasvītro to, ka tā ir ļoti svarīga joma, un varbūt mēs varētu nākt klajā ar konkrētiem tehniskiem ierosinājumiem. Šķiet, ka kolēģi, mūsu kolēģi, kas strādā citās parlamenta komitejās, arī šeit ir sastapušies ar problēmu. Bet kā ir ar mūsu līdzekļiem, mūsu iespējām izmērīt vidas ietekmi, vai mūsu rīcībā ir pietiekami rādītāji vidas ziņā. Mēs runājam par IKP, bet Kas mums ir vēl? Mēs cenšamies identificēt eh, pozitīvo un negatīvo ietekmi uz vides politiku. Tātad šie komentāri, kurus gribētu teikt šodien, es uzrakstīšu arī kaut ko rakstiskā formā. Principā pieeja ir pozitīva, un es esmu pārliecināts, ka ziņojums būs ļoti labs. Paldies! Paldies! Ferēro kungs, lūdzu. Pardon. Fernandez, excusez-moi. Es atvainojos, Fernandesa kungs būs. Liels paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu uzteikt e, referenta darbu, un es e, gribētu nākt klājā ar dažiem ierosinājumiem par šo ziņojumu. Gaidāmā finanšu schēma vadīsies pēc 2020. gada Eiropas Savienības stratēģijas. Tās būs šīs schēmas pamats. Man šķiet, ka mums būtu jāatsauc uz šo stratēģiju saistībā ar vidi, jo te ir visam skaidra zīme 20, 20, 20, 20% samazinājums emisijām, ko to varētu paplašināt līdz 30%. 20% no enerģijas eh, efektivitātes un 20% no enerģijas avotiem nāktu būtu atjaunojumie avoti. Vai varbūt varētu norādīt, vai mēs piekrītam šai stratēģijai un tās izvirzītiem mērķiem. Un tā ir arī tāda simboliska stratēģija, kas būs jāfinansē. Uh, Tā būs efektīva Eiropa ņem, un jāņem vērā viss darbs, kas Eiropas Savienībai būtu jāīsteno. Varbūt tāpēc mums vajadzētu atsaukties mūsu pašu atzinumā, vai mēs atbalstām šo simbolisko ideju, šo te flegmaņu ideju par Eiropas Savienību, kas būtu energoefektīva. Tas mums būtu jāizlemj, un tas te būtu mans ieguldījums. Un vēl es gribu uzsvērt to, ka eh, te būtu jātainojas visiem fondiem, visām investīcijām. Tas ir vēl jau svarīgāks vides jomā, jo ir svarīgi, kurp šī naudas plūsma dodas, kādiem dažādiem projektiem mums ir jābūt iespējai uh, uzraudzīt šos fondus un pārbaudīt, vai šie fondi, šis finansējums ir pareizi izmantots. Tā, tad mēs varētu secināt, kuriem projektiem finansējums tika piešķirts. Un, lai to panāktu, man šien turpmākajos, e, turpmākajā Eiropas Savienības finansējumā nebūtu jāparedz tikai divu institūciju darba process, kas tātad apkopo un izplata informāciju, bet te būtu vēlams darbs no visu triju institūciju puses. Paldies. Og kundze lūdzu, saka Lepārs kundze. Liels paldies! Es tūlīt ķeršos vērsim pie ragiem runājot par Žabranta kunga priekšlikumiem. Man te daudz kas nav piebilstams. Es gribētu eh, redzēt, ka tiek uzsvērts tas, ko sacīja Žozē Manuels, tāda šī integrētā pieeja. Tā ir rīkojies Eiropas parlaments agrāk. Te tā tad ir pamats 2020. gada stratēģijai. Te ir runa par inteliģentu, ilgspējīgu un efektīvu izaugsmi. Ja mēs gribam izveidot šādu saikni, tad te arī būs integrētā pieeja attiecībā uz mūsu daļu, tātad uz vidi. Jo viens mērķis ir šī politika Tad varētu no trijiem mērķiem eh, īpaši izvirzīt vienu, taču nevar turpināt darbu bez pārējiem diviem mērķiem. Un mums tas šeit arī tekstā ir jātaino. Protams, kopēja lauksaimniecības politika ļoti svarīga, bet arī kohēzijas politika tāda ir. Un es gribētu aicināt visus kolēģus 13. janvārī nākošgad uz šo komitejas sēdi. Mēs sāksim ar nozares tematiem, un 13. janvārī mēs tūlīt ķersimies klāt lauksaimniecības politikai, jo, protams, būtu labi, nu, nebūtu pareizi, ka tur ir klāt tikai lauksaimniecības politikas veidotāji, bet arī vides politikas veidotāji, kas tad teikt, pagaidiet mirklīt, mums jāņem vērā arī vides aspekts. Un tad mēs varētu pāris lietas varbūt eh, ietekmēt. Mums jau te ir daudz eh, ierosinājumu par to, ko mēs varētu darīt. Bet eh, manī rosina bažas tas, ka šeit trūkst kaut kas, kas mums būtu jādara, un arī tā ir mūsu joma. Kas būtu jādara katastrofu atbalsta sniegšanā, vai tas jāatstāja ārpus teksta, mēs vispār negribam to pieminēt, vai mēs to gribam iekļaut nākošajā finanšu schēmā. Vai varbūt mēs domājam par, par kādu pavisam atšķirīgu instrumentu šiem mērķiem. Man šķiet, par to vēl ir vērts padomāt, vēl nedaudz laika ir. Uh, Nu, citādi runājot par šo darba dokumentu, vienīgais, kas man no savas puses sakāms, ir, ka spēcīgākais līdzeklis, kas ir mūsu rokā, rokās vides jomā, ir tiesība akti un iespējams vēl arī sadarbība Un pašreizējās finanšu perspektīvās mums nav paredzēts liels finansējums, un tāpēc es iestājos par integrēto pieeja nākošajās finanšu perspektīvās, jo tas tad varētu uh, mums palīdzēt sasniegt tos mērķus, ko esam sev izvirzījuši. Un visbeidzot, nu kā lai es to pareizi pasaku, ja mēs runājam par inteliģento izaugsmi, te nav runa tikai par pētniecības un inovāciju programmām Mums ir nepieciešama arī apmācība un izglītība. Mm, par to te ir pieminēts septītajā punktā, jo te Gerbrandī kungs norāda, ka izglītībai un profesionāla apmācībai nepieciešams pietiekoši daudz resursu. Taču es domāju, ka te varētu izteikties mazliet detalizētāk. Jo šie jaukie mērķi, ko esam sev izvirzījuši, ir bezjēdzīgi, ja dalību valstīs nav pietiekoši daudz cilvēku, kas var domāt par ilgspējīgu izaugsmi. Ja uzņēmumi nespēj atkāpties no šī, šī finanšu ieguvuma mērķa, tad uh, mēs te arī neko daudz nevaram iesākt. Tātad mums ir jāsāk ar profesionāļu, labo inženieru pārkvalificēšanu, mācīšanu. Viņiem nav jābūt vienkārši par labām peļņas ražotājām, ražotāju mašīnām, bet viņiem ir tiešām jāvirza ilgspējīga izaugsmu. Nu, es nezinu, vai mēs daudz varam panākt kaut ko ar grozījumiem, bet es domāju, ka šī lapa, kas ir mūsu priekšā, jau ir diezgan laba. Mēs ar saviem grozījumiem nedrīkstam zaudēt to, kas te jau ir labs tekstā. Es domāju, ka arī lauksaimniecības komitejā uz šīm lietām raudzīsies pozitīvi. Uh, Paldies, eh, Lī, Pīters Līse. Pateicos eh, Gebrandī kungam un Jutai, kas ir pamat virzītāji šajās debatēs, un arī pateicos citiem deputātiem šai komitejā. Izteikšos īsti 2005. gadā tika izvērtēta, izlemta šī pašreizējā finanšu perspektīva. Un 2007. gadā, kā jau minēja Fernandes kungs, mēs e, domājam par 2020. gada stratēģiju. Un tagad mums ir jāpielāgo šī finanšu perspektīva šai stratēģijai. Mm, būt, nenāk par ļaunu, ja mēs pagājušajā nedēļā jau būtu vienojušies par to, bet es domāju, ka tu, tuvākās finanšu perspektīvas laikā vēlākais mums būtu jāpāriet uz 30%. Citādi mēs varam vienkārši pārtraukt aizsargāt klimatu, tad, ja mēs eh, nevaram nodrošināt plašāku progresu visā pasaulē, tad mums tomēr vismaz vajag to nodrošināt Eiropā. Nebūs ar 30% nebūs viegli rast šo finanšu balansu, jo ir dalībvalstis, kurām ir grūtības eh, sasniegt jau pašreizējos eh, klimata aizsardzības mērķus. Un mums te nevajadzētu pievērst uzmanību īstermiņa grūtībām, vides aizsardzībā, klimatu pārmaiņu novēršanā. Mums ir jādomā ilgtermiņā un līdz ar to arī finanšu perspektīvās tam ir jātainojas. Paldies! Paldies, Pīter! Varbūt ir iespējams sniegt kādu ātru kopsavilkumu. Paldies! Jā, es izteikšos īsi. Es piekrītu kolēģu izteiktajiem komentāriem. Es domāju, ka tie um, pastiprināt pievēršas uh, šiem punktiem, kas ir ietvērti ziņojumā. Es pats arī domāju par šiem jautājumiem bet manā dokumentā man nebija pietiekami daudz vietas. Protams, kā 2020 ir noteikti jāpiemina. Protams, cauradzamēba ir lielisks jautājums. Lieliski, Fernandas kungs. Nu, kas tad vēl? Jā, palīdzība dabas katastrofu gadījumos. Man par to mazliet jāpadomā, un kā to šeit varētu iekļaut, jo mēs nedrīkstam uh, zaudēt koncentrēšanos uz galveno jautājumu šajā dokumentā. Es, protams, nā, jums iesniegšu jaunu dokumenta projektu. Paldies par šo darbu, kuru pamatot uzteica pilnīgi visi. Gribu atgādināt, ka 14. decembris ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Mēs šajā komitejā balsosim 26. janvārī un tad. Uh, Martā vai aprīlī 2011. gadā būs balsojums plenārsesijā līdz rītdienas pulksten deviņiem, kad turpināsim darbu. Paldies!